Colleagues, uh, if you could take your seats, please. Thank you. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. So, good morning, colleagues. Uh, we... Labrīt. Sākam ar darbu kārtības pieņemšanu. 15. punkts uh, par Žirāda Deprē jautājumus, kur jāatbild eh, rakstiski par dalībvalstu skaitu, kur Turcija uzskata par drošu trešo valsti, būs eh, pēc 20. Eh, punkta. Otrais punkts. Protokola apstiprināšana sanāksmē 19. oktobrī un 3. septembrī, tātad tie ir jūs priekšā, ja iebildumi nav, tad protokoli tiek uzskatīti par apstiprinātiem. Trešais punkts mani paziņojumu valodražījums. Ņemiet vērā, ka, diemžēl, īru, horvātu valodā tulkojums šodien nebūs pieejams, un tagad eh, koordinātoru ieteikumu apstiprināšana. Pirmkārt, jau referentu iecelšana. Skākeler no zaļajiem ir iecelta par ziņotāju padomus lēmumam par 2015.6.01 eh, par pasākumiem eh, starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā. Diez de Mēra būs referents par diviem dosjē viedo robežu pakā. Eh, regula 2016-399 attiecībā uz iebraukšanas izbraukšanas sistēmu. Vai komiteja apstiprina šos koordinatoru lēmumus? Tad uzskatām par apstiprinātiem. Trešais punkts šajā sadaļā ir tāds, ka sēdē apakškomiteju un mūsu komiteja šo pēcpusdienu 2015. rīko uzklausīšanu PHS 5B001 par ārējo Eiropas Savienības robežu apsargāšanu, izaicinājums ārējai un iekšējai drošībai, lai apkarotu noziedzīgu kontrabandu uz Eiropas Savienības robežām. Tātad mēs sagatavojam šo uzklausīšanu. Es zinu, cik nu, aizņemti ir Libe komitejas eh, locekļi, bet ja jums ir iespēja ierasties uz šo uzklausīšanu, es būtu ļoti pateicīgs. Arī es pats būšu klāt šajā sanāksmē. Ņemot vērā, cik daudz mums ir dosies, kas saistīta ar šo jautājumu, es domāju, ka jūsu klātbūtne būs ļoti noderīga. Un visbeidzot īsa piezīme, kas tomēr ir svarīga. Eh, drukātie dokumenti komitejas eh, darbām vairs nav pieejami tā lēma koordinātori, jo citā komitejās drukātie dokumenti jau sistemātiski netiek nodrošināti sanāksmes zālē. Uh, Eh, atgādinu, ka pēc pieprasījuma jūs to varat no zāles pārziņiem dabūt. Tādēļ mēs esam samazinājuši papīra patēriņu un attiecīgi arī vidē draudzīgāk strādājam. Un tā kā ja jums kaut kas eh, nav no dokumentiem drukātiem, tad eh, jūs neesat aizmirsti, neviens cits arī neko nav aizmirsts, tas ir apzināti. Labi. Ceturtais punkts. Eiropas Savienības aģentūra tiesība aizsardzības sadarbībai un apmācībai Eiropol dosijē. Referents šeit ir Dies de Mera. Eh, pateikšu kaut ko pavisam īsi pirms došu viņam vārdu. Šeit mēs izskatām uh, rekomendācijas otrajai lasījumam. Jūs droši vien atceraties, ka saņēmām no padoma, no padomes pagājušajā nedēļā Eiropola regulas uh, jauno uh, versiju Neformālās sarunas ar parlamentu un padomi noslēdzās novembrī, un to apstiprināja Libe komitejā ar balsojumu 30. novembrī. Līdz ar to šobrīd sākas oficiālā procedūra parlamentu otrajam lasījumam. Referents ir Dievs Demera kungs, kurš e, sniegs īsu ieskatu, bet es vēlos uzsvērt, ka mēs esam otrajā lasījumā. Tā tad būs garas sarunas. Noteikumi ir ļoti skaidri attiecībā uz to, kāda veida grozījumi e, tiek pieņemti attiecībā uz šādiem dosiem. Un es vēlos to vēlreiz uzsvērt. Un es domāju, arī pats referents pēc brīža to uzsvērs, bet es to gribēju jau minēt šobrīd. 21. aprīlis ir grozījuma iesniegšanas termiņš, balsojums 28. aprīlī. Un ar uzsvaru šo punktu tad es e, šobrīd dodu vārdu referentam un pēc tam ēnu referentiem. Dievs Demerkungs, lūdzu, vārds jums. Gracias, senor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es tiešām atvainojos jau iepriekš. E, šobrīd, e, diemžēl, mazliet pieklibo veselība, bet centīšos e, beig, e, pabeigt šo uzstāšanos. E, dāmas un kungi, mēs jau vairākus gadus strādājam pie šīs ļoti svarīgās regulas. Pēc desmit trilogu sanāksmēm esam panākuši vienošanos 26. novembrī, tas bija pagājušajā gadā, ņemot vērā pašreizējo situāciju un šo vienošanos, vēlos uzsvērt, ka mūsu rīcībā ir ļoti noderīgi instrumenti cīņai pret terorismu un tāpat arī saistībā ar internetu saturu. Un Eiropas eh, terorismu apkarošanas centru esam paplašinājuši Eiropola kompetenci cīņai pret organizēto noziedzību un tāpat arī visādu noziegumu apkarošanai, kā tas ir minēts ziņojuma pirmajā pielikumā. Padomas nostāja, kas tika apstiprināta novembrī, ir tagad oficiāli pieņemta. Tas notika šī gada 10. martā. Un Tad tā tika nosūtīta parlamentam, kā jau priekšsarētājs to tikko minēja. Šī nostāja, kuru es e, uzskatu par kopīgu nostāju un kurai es pilnībā piekrītu, var tikt grozīta līdz 21. aprīlim 2012. dienā, un tad balsojums notiks 28. aprīlī. Es saku, ka var to darīt bet tas nenozīmē, ka obligāti ir jādara, ka obligāti ir grozījumi jāsūta. Šī ir lieliska vienošanās, kas jau ilgstoši ir apspriesta un ir panākta vienprātība. Un tas ir noticis eh, tādēļ, ka ļoti ilgi un cītīgi ir strādājušas visas politiskās grupas. Vienmēr centos ņemt vērā kolēģu viedokli, mūsu ēnu referentus, Vēlos vēlreiz viņiem pateikties par sadarbību. Un aicinu visus balsot par, tad, kad balsosim 28. aprīlī par šo tekstu. Un pēc tam nākamajā plenāra sesijā mājā. Šis e, tiesība akts ir ļoti svarīgs, ņemot vērā situāciju, kurā mēs šobrīd atrodamies. Instruments ir ļoti noderīgs lai mēs varētu efektīvi reaģēt uz terorismu draudiem. Ar to arī priekšsarētāji es noslēdzu savu uzstāšanos, un, ja varbūt man būtu iespēja arī noslēgumā vēl pateikt, e, reaģējot uz kolēģu sacīto. Jā, protams, Dievs Demerkungs, jums būs tāda iespēja. Ēn referenta tālāk. Vaidenholcer kungs, sociāldemokrāti. Paldies, priekšsarētāji! Es vēlos pievienoties eh, referents sacītajam. Manuprāt, šī ir bijusi ļoti laba, konstruktīva sadarbība trīs gadu garumā. Mēs varējām reaģēt uz aktuālajiem notikumiem, ietvert tos, piemēram, internetu uzraudzības centru eh, gadījumā, kad mēs eh, īstermiņā spējām reaģēt un parādījām elastīgumu un tagad tas ir jānoslēdz. Jā, vienmēr būs kādi jauni notikumi, jauns problēmas, bet es teiktu, ka tas tad ir jārisina pakāpeniski, un eh, tas ir labi, ka mums šobrīd ir šis, tama, eh, šis labais pamats, ko esam arī sekmīgi panākuši. Paldies! Paldies! Timotīs Kirhops. Jā, es vēlējos eh, atbalstīt eh, referentu viņu veiktajā darbā. It īpaši jau tādēļ, ka mēs visi augsti vērtējam Eiropolu veikto darbu, tiekot galā ar tiem draudiem, kas kļūst aktuāli. Un ar šo pasākumu es teiktu, ka eh, būs lielākā atbildība attiecībā uz Eiropolu darbu. Un tas ir saistīts arī ar to, kāda ir mūsu attieksme pret datu aizsardzības jautājumu un dažādām eh, personu tiesībām Eiropā. Tas ir svarīgs jautājums un darbs turpinās ilgu laiku. Es domāju, priekšsēdētāji, jūs zinat, eh, kāda ir mana pieredze ar lietām, kas ilgi velkas parlamentā. Uh, bet eh, es domāju, ka mums vienmēr ir jāapzinās nepieciešamība atbalstīt Eiropolu un tā lielisko vadītāju un iestādes veikto darbu. Mans atbalsts arī tiek eh, referentam, un es ceru, ka mēs varēsim noslēgt šo darbu saprātīgā laika termiņā. Paldies! Alde, eh, referents Petersen kungs. Paldies! Vispirms vēlos pateikt paldies eh, referentam par ļoti labo sadarbību ar visām grupām, mm, par to, ka viņš aktīvi ir aizsargājis un aizstāvējis parlamentu nostāju, ņemot vērā izaicinājumus, ar kur mēs saskaramies. Tas tikai pierāda, ka ir nepieciešama labāka policijas sadarbība Eiropā, un mēs ap šobrīd apspiežam lielu progresu eh, elementu. Un vēlos pieminēt jauno eh, tiesisko pamatu saskaņā Lisabonas līgumu, tad pārvaldības modeli iestādē, drošības mehānismiem, attiecības ar partneriem, personīgo datu nodošanu trešām valstīm un kopīgas parlamentu uzraudzības eh, īstenošanu. Mana grupā pēdējās debatēs ir paudus vilšanos par to, ka pietrūkst ambīcijas attiecībā uz turpmāko Eiropola mandātu. Mēs prasījām e, tieši izmeklēšanas spēju stiprināšanu Eiropas līmenī. Tā nav kritika pret referentu, jo mēs zinām, ka viņš to ir prasījis visu laiku, bet mums žēl, ka dalību valstis ļoti negribīgi ir piekritušas tām normām, kas e, būtu šai virzienā ļoti noderīgas. Uh, Ņemot vērā, kāds ir laika kalendārs regulai, nav bijis iespējams integrēt e, šeit e, drošības izaicinājumus. Katrs nostājas pieņemšana notika pirms Šarlija Ebdo uzbrukumiem, Bataklāna uzbrukumiem un arī nesenajiem uzbrukumiem Briselē. Visi šie notikumi parādīja, kur ir trūkumi E, sistēmā, un mēs uzskatām, ka līdz likumdevēji to nav ņēmuši vērā. Tāpēc e, mēs apsveram mētiecīgs grozījums padomus e, nostājā attiecībā uz pirmkārt Eiropolu mandātu. Mēs uzskatām, ka Eiropola nevar kļūt par to rīku, kas mums vajadzīgs, lai efektīvi apkarotu terorismu un pārobežu noziedzību, ja to mērķis ir paliek, kā līgumā rakstīts, atbalstīt dalību valstu kompetento iestāžu sadarbību un kopīgās rīcības. Jaunā dibināšanas regulā Eiropolam ir skaidri jānorāda, ka Eiropola kā primārajam mērķim ir jābūt arī e, sinerģiju stiprināšanas ar tiesības sargājušām iestādēm un jānodrošina pārobežu izmeklēšanas uh, spējas uh, attiecībā uz smagajiem noziegumiem, kur Eiropola kompetenti. Tāpat arī jābūt spējai uzsākt kriminālu izmeklējumu. Viņiem jābūt ir tiesiskām spējām pieprasīt kriminālu lietas ierosināšanu. Pašreizējais eh, padomas nostājas teksts, kaut arī dod Eiropolu šo iespēju to pieprasīt, ne, to visu atstāja dalību valstu ziņā. Un tad tas principā nozīmē, ka tas ir fakultatīvi. Pa, treškārt, Eiropola nacionālo struktūru informācijas sniegšanu. Viņiem būtu e, jāpalīdz e, veicināt sadarbību un jāstiprina izmeklēšanas iespējas, nevis filtrēt informāciju, kuru dalībvalsts uzskata par nepieciešamību e, nosūtīt apmaiņai. Pienākums apmainīties ar informāciju Un nu, tam būtu jābūt kā ļoti stingram pienākumam eh, tieši uz Eiropu, attiecinot uz Eiropas līmeni. Mēs, protams, apzināmies, ka eh, šobrīd esam otrajā lasījumā, un mēs noteikti nevēlamies eh, apdraudēt vienošanos, kas ir panākt pēc garu sarunu procesu. Tomēr mēs uzskatām, ka mums ir E, unikāla iespēja iet soli tālāk attiecībā uz lielāku integrāciju saistībā ar policijas sadarbību Eiropas līmenī. Politisko grupu vadītāji ministri visi ir prasījuši labāku policijas sadarbību un informācijas apmaiņu Eiropas savinības līmenī, un es domāju, ka mums vajadzētu iet vēl tālāk par šiem solījumiem. Tāpēc mēs nāksim klājā ar mērķiecīgiem grozījumiem, lai uzlabotu mandātu Eiropolu un nodrošinātu izmeklēšanas spējas. Tāpat paļaujamies uz eh, padomi un citām politiskajām grupām, eh, lai izvērtētu, vai politiski eh, šīs prasības ir pamatotas. Tātad mūsu mērķis nav um, izjaukt šo vienošanos, kas ir panākta, bet gan iespēja uh, sniegt konkrēts ieguvumus drošības jomā Eiropas iedzīvotājiem. Tas ir mūsu kopīgais mērķis. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, paldies. Ehm, referents varēs beigās rēģēt uz šiem jautājumiem. Vēl ehm, viens ehm, referents ir arī Kabras kungs zaļajiem. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties referentam Dievs Demēra kungam un arī kolēģiem. Manuprāt, mēs esam paveikuši labu darbu. Man ir trīs komentāri. Pirmkārt, zaļiem, respektīvi manai grupai, ir problēmas ar to, ka uh, Eiropols sniedz informāciju privātām pusēm. Mēs uzskatām to par ļoti sarežģītu jautājumu, jo uzskatām, ka tas nav policijas iestādes e, pienākums sniegt informāciju privātām pusēm. Saņemt, jā, protams, bet sniegt privātām pusēm informāciju gan nē. Tas tā nav viņu pienākums. Tas pirmais komentārs. Otrais. To jau pieminēja kolēģis Vaidenholcerkungs. IRU apstiprināšanu. Par to mēs lēmām, ka tas būs atsevišķā tekstā, ka mēs to sagatavosim atsevišķi, bet pēc uzbrukumiem Parīzē bija vēlme to ātri iekļaut iepriekšējā tekstā. Manuprāt, kā es to sacīju jau to brīdi, tad tas bija pārsteidzīgi. Mums vajadzēja mierīgi reaģēt uz situāciju, pārdomāti. Eh, pat pie šādiem šausminošiem notikumiem, bet, nu, diemžēl ļoti vienkāršā veidā tas viss ir iekļauts šeit, eh, ne tik labi, kā to vajadzēja izdarīt. Un trešā lieta. Es pilnībā piekrītu Petersen kungam. Es piekrītu, ka Eiropola pietrūkst izmeklēšanas spēju un Eiropol tādām būtu jābūt. Ne tikai, lai koordinētu citas iestādes tiesību sargājušos Eiropā, bet gan e, jābūt iespējai ierosināt izmeklēšanu. Tam mēs piekrītam, un tas būtu ļoti labi, ja mēs to varētu attiecīgi īstenot. Bet katrā ziņā paldies par paveikto darbu, un es domāju, ka Dievs Demēra kungs ir bijis ļoti pretīm nākošs. Pat, ja mēs eh, bijām eh, ar atšķirīgiem uzskatiem kādos jautājumos. Paldies! Uh, jā, uh, vispirms uh, īsumā dosim vārdu komisijai, un pēc tam atkal būs vārds Dievs Demers kungam. Lūdzu, komisija. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt, godātie deputāti, dāmas un kungi. Tiešām komisija var uh, runāt uh, ļoti īsti. Mēs uh, zinām to, un arī referents Dievs Dimērā savas uzstāšanās sākumā to uzsvēra. Sarunas par šo sarežģīto tiesību akta projektu ir bijušas ilgas parlaments eh, referenta vadībā ir pielicis lielas pūles, lai pirmkārt panāktu vienprātību parlamentā starp dažādām politiskām grupām, bet arī, lai eh, nonāktu pie kopīgas izpratnes ar padomi par to, ko komisija uzskata par uh, visaptvērošu un līdzsvarotu dokumentu. Priekšsēdētāja parlaments ir saņēmis komisijas nostāju par uh, pārdomas pirmo uh, lasījumu, un šajā dokumentā jūs varat izlasīt, ka komisija uzskata, ka komisijas izvirzītie mērķi, kas bija iekļauti sākotnējā priekšlikumā, ir sasniegti, un mēs varam uzskatīt, ka mūsu priekšā ir dokuments, kas, cerams, regulē šo aģentūru tiks izmantoti tiesiskie instrumenti saskaņā ar Lisabonas e, līgumu un e, tiks pastiprināta arī atbildība, kā arī darbības efektivitāte. E, ņemot vērā iepriekš teikto, mēs ceram, ka darba noslēguma posms varētu norisināties raiti un lai jaunais regulējuma ietvars varētu arī pēc iespējas ātri tikt īstenots attiecībā uz Eiropolu. Padome, lūdzu. Labrīt, paldies par iespēju izteikties padomas vārdā kā jau komisijas pārstāv norādīja, un uh, referents to arī norādīja, padomu uzskata, ka ir uh, panākts labs rezultāts sarunās starp uh, institūcijām, un padome vēlētos, lai šīs tiesību akts tiktu pieņemts. Jo tas ir ļoti būtisks. Tagad vārds uh, Dijas Demēras kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos arī pateikties sociālistu un EKR un ALDE ēnu referentiem un arī zaļo ēnu referentiem un arī uh, komisijas uh, pārstāvētiem Itzikundzei un uh, padomes pārstāvē par uh, paustajiem komentāriem. Mēs esam uh, panākuši labu vienošanos, manuprāt. Runājot par Petersenu kunga teikto, es vēlētos uh, izteikt pateicību un uh, teikt, ka mums ir tiešām bijusi laba sadarbība. Es vēlētos arī teikt, ka ja pievienojos jūsu uh, paustajām vēlmēm, es tomēr kategoriski noraidu to, kā tiek iesniegti šādi grozījumi. Manuprāt, tas nav īstais laiks, tie nav atbalstām, mūsu grupa pret tiem iebildīs, jo tie apdrauda to panākto vienošanos, kas mums ir ar pārdomi un komisiju. Un es nedomāju, ka tas būtu pieļaujams. Eh, grozījumi, kuros ir paredzēts uh, svītrot nacionālās vienības, būtībā mēs noliedzam uh, eh, Eiropolu struktūras pamatu, tas ir kā uh, Eiropola mugurkauls šīs nacionālās vienības. Tieši tā notiek informācijas apmaiņa pa šiem kanāliem tā tiek nodot tālāk uh, savāktā informācija. Ja nebūtu šo nacionālo vienību, tad Eiropola vispār nevarētu pastāvēt. Informācija nonāktu Eiropolā no, teiksim, plašsaziņas līdzekļiem, radio, televīzijas. Un uh, tiešām grūti kaut ko tādu iedomāties. Tādēļ pār spīti jūsu labiem nolūkiem ALDE sagatavotiem grozījumiem ir absolūti neiespējams tos pieņemt un atbalstīt. Un, kolēģi, es aicinātu visas grupas, kas ir tik apņēmīgi strādājušas pie šā uh, dosjē, noraidīt liberāļu grupas priekšlikumus. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Es tikai vēlos noslēgumā teikt, tātad šeit ir divas a, problēmas. Viena ir vispārējā pieeja, un otra ir tas, va, vai var pieņemt vai nevar pieņemt grozījumus. Es negribētu atkal uzsākt jaunas debates. Es domāju, ka nu, tas būtu nebūtu vēlams. Tātad mēs zinām, kāda ir jūsu nostāja, jo ja mēs atkal tagad dosim vārdu liberāļu ēnu referentam, tad arī citi ēnu referenti vēl, vēlēsies uzstāties. Tātad noslēgumā gribu teikt, no es uzskatu, tātad šeit ir šās, šīs divas problēmas vispārējā pieeja un tas uh, otra problēma ir, vai grozījumi ir pieņemami vai nē. Manuprāt, tie ir pieņemami. Uh, Es vēl eh, izpētīšu šo jautājumu, bet šīs pieejas jautājums ir cita lieta. Es piekrītu referenta eh, S&D, EKR, ēnu referenta pieejai. Šīs otrais lasījums ir eh, sagatavots pēc ilgām sarunām un uh, to uh, arī atzina ēnu referenti, bet eh, par to, vai šie grozījumi ir pieņemami vai nē, Dievs, Demērs kungs, es izvērtēšu un es izvērtēšu, kā šie grozījumi varētu ietekmēt panākto vienošanos. Man eh, rosina pāriet pie nākamā punkta. Nu, mēs zinām, kādas ir mūsu nostājas, un kolēģi gal galā jūs arī varat balsot pret visu, ja negribat atbalstīt. Bet uh, es atbalstu to, ko teica referents un divēnu referentu grozījumu iesniegšanas termiņš ir 21. aprīlis Lībe komitejā balsēms paredzēts 28. aprīlī. Okay, colleagues, let's go to... Kolēģi, pārējām pie piektā darba kārtības punkta, un tas ir... Nu, mūsu komitejā visi darba kārtības punkti ir sarežģīti, nav neviena tāda vienkārša. Tātad šis ir interesants un strīdīgs jautājums. Komisijas paziņojums Eiropas parlamentām un padomēji situācija, kurā atsevišķas trešās valstis neievēro savstarpējības principu vīzu politikas jomā un iespējamie risinājumi. Tas ir atgādinājums kolēģiem, ja tas vispār šāds atgādinājums ir nepieciešams par to, tātad, ka ir šāds komisijas priekšlikums par mm, paziņojums atvainojas par savstarpējības mehānismu, ka mm, š, Eiropas pilsoņiem ir mm, iespējas tāpat bez vīzām doties uz šīm trešām valstīm, ja šīm trešām valstīm ir noteikti šādas iespējas attiecībā uz Eiropas Savienību. 24 mēnešus pēc tam, kad ir paziņots uh, tas, ka nav uh, savstarpējības, komisijai ir jāpieņem uh, deleģētais akts, kurš darbojas 12 mēnešiem apturot vīzu atvieglojumus. Tātad šajā komisijas paziņojumā ir uh, norādīts, ka Kanādā un ASV vēl nav sasniegt savstarpēju. Komisija ir nolēmusi nesagatavot deleģēto aktu, bet gan šādu paziņojumu, aicinot parlamentu un padomi steidzami uzsākt sarunas par šo jautājumu, meklējot risinājumus. Un līdz uh, šā gada 12. jūlijam padomē un parlamentam ir jāsagatavo sava nostāja. Vispirms došu vārdu uh, komisijai, lai mūs uh, tā informētu par uh, aktuālo situāciju. Komisiju pārstāvē Linda Paika. Es zinu, ka arī deputāti vēlas uzstāties par šo strīdīgo jautājumu. Vispirms vārds uh, Paikas kundzei. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, pateicos uh, komitejai par to, ka šis jautājums ir iekļauts kārt, darba kārtībā pēc tam, kad komisija 12. aprīlī publiskoja šo paziņojumu. Un jā, uh, par to jau tika ziņots um, decembris sanāksmē. Tātad vīzu savstarpējības mehānisms tika ieviests 2013. gadā un ir valstis, kuras divus gadus pēc paziņojuma nav mainījušas situāciju attiecībā uz atsevišķu dalību valstu pilsoņiem, tad ir nākamais solis pieņemt deleģēto uh, aktu ies, apturot uh, vīzu atvieglojumu starp uh, šo valsti un Eiropas Savienību un dalību valstīm. Situācija ir tāda. Kanāda joprojām pieprasa vīzas Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem un ASV, Bulgārijas, Horvātijas, uh, Kipras un Polijas pilsoņiem. Pēc decembra Eh, paziņojuma, tātad uh, ir arī mainījusies situācija. Tagad Francijas, Irānas dubultpilsoniem ir nepieciešama vīza, lai dotos uz ASV. Tiek izvērtēt uh, tas, kā iet uh, vīzu atvieglojumu atcelšana ar ASV un Kanādu ietekmētu situāciju paziņojumā ir arī atsauce uz Brūneju, bet es varu tagad paziņot, ka Brūneja 13. aprīlī oficiāli ir paziņojis komisijai, ka ir paredzēts vīzu at atcelšana Horvātijas pilsoņiem un uh, Lihtenšteinas pilsoņiem arī būs iespējams 90 dienas bez vīzām uzturēties šai valstī, līdz ar to savstarpēji ar Bruneju ir nodrošināta kas uh, ir teikt šajā uh, paziņojumā. Uh, ja tiktu atcelt tie atvieglojumi ASV pilsoņiem, tad tam būtu negatīva ietekme uz uh, Eiropas Savienības pilsoņiem. Tas nozīmē, ka būtu vīzis nepieciešams visiem pilsoņiem. Uh, Attiecībā uz uh, Kanādu uh, šī savstarpējība nav uh, kritērijas politikas attīstībā, līdz ar to grūtāk ir prognozēt, kāda būs situācija. Un tas nodrošina, novest arī pie tā, ka tiktu palielināts vīzu pieprasījums saskaņā ar vīzu kodekstu. Uh, un varētu būt 10 miljoni pieprasījuma ASV un 2 miljoni Kanādā. Pašreizējā kontekstā dalību valstis izskata 120 vīzu pieprasījumu abās valstīs, proti eh, tie ir citu valstu pilsoņi, nevis ASV un Kanādas pilsoņi. Um, un, uh, 15,20 eh, miljoni bija vīzu pieprasījumi visā pasaulē eh, Schengens vīzām 2012. gadā. Līdz ar to var pieņemt, ka daudzi potenciāli vīzu prasītāji varētu arī nolēmt nebraukt uz Eiropas Savienību, līdz ar to būtu mazāk arī cilvēku no ASV un Kanādas, kas braukt uz Eiropas Savienību, un tas radītu nopietnus ekonomikas zaudējumus eh, es, ekonomikai. Ja samazinātos turistu skaits par 5%, tad tas radītu 1,8 miljārdu zaudējumu turismu nozarei. Līdz ar to uh, mēs aicinām joprojām Kanādu un ASV attiecināt savstarpējības procedūru uz visām 28 dalību valstīm un censties šo mērķi sasniegt. Tīpaši attiecībā uz Kanādu uh, paziņojumā ir teikts, ka ir nepieciešams ātri uh, Uh, izvērst elektroniskās uh, ceļošanas uh, autorizācijas sistēmu arī uz Bulgārijas Rumānijas pilsoņiem. Tas nozīmētu, ka 30% Bulgārijas un Rumānijas pilsoņu uh, nebūtu vajadzīgas vīzas. Komisija rosinām uh, Kanādu arī attiecināt ETI sistēmu ETA sistēmu arī uz lielāku skaitu uh, pilsoņiem, kur dodas pirmo reizi uz šo valsti, bet kas nerāda apdraudējumu. Un mēs aicinām arī ASV uh, paplašināt uh, šādu sistēmu pie, attiecībā uz piecu valstu pilsoņiem, kas ir jau iepriekš saņēmuši ASV vīzas. Eh, līdz ar to eh, tas ļautu administrācijai um, eh, elastīgāk pieiet situācijā uz tiem 3%, kam tiem pateikts vīrs, vai arī uz dubultu pilsoņiem. Komisija saprot, ka dal, minētajām dalību valstīm tas rada sarežģījums, ka ir vilšanās šiem pilsoņiem, kuri vēlas doties uz ASV un Kanādu. Uh, Komisija uzsver, ka komisijā minētās idejas nav kā vienīgais risinājums, jo mērķis ir vīzu atcelšana visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, bet tomēr daļēju vīzu atcelšanu uh, noteiktiem uh, ceļotājiem tomēr ir labāka situācija nekā pašreizējais situācija. Un uh, Eh, jāņem vērā ietekme uz turismu, tirzniecību un ārējām attiecībām, un tādēļ mēs rosinām likumdevējus sākt sarunas un rast labāko risinājumu, un mēs augstu vērtējam to, ka Libe komiteja ir iekļaujuši šo punktu darba kārtībā. Liels paldies, jā, deputātus ļoti interesē šis jautājums, un viņiem ir uh, sava nostāja par pret to, ka komisija nav paredzējusi sagatavot deleģēto aktu. Dijas Demēras kungs bija referents, kad mēs um, apspriedām pārskatīto savstarpējības mehānismu. Vārds jums lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Jā, kā jūs norādījāt. Šis jautājums ir sarežģīts, bet pirms mēs pievēršamies detaļām. Es kā referents 539 regulāja par 2013. gadā par savstarpējības klauzulu. Gribu teikt, divi ar pusgadus notika sarunas, bija astoņas trialoga tikšanās, un 2013. gada septembrī vienbalsīgi padomē tika atbalstīts šis uh, dokuments, un 328 deputāti nobalsoja par Nu, es neiedziļināšos regulas detaļās, bet gribu teikt, ka saruna process bija ļoti ilgs. Un visi iekšpolitikas un ārpolitikas aspekti tika izanalizēti. Vīzu politikai ir jābūt līdzsvarotai, jāņem vērā savstarpējības princips. Protams, uh, bija dažādas sarežģītas problēmas, bet, manuprāt, mums izdevās panākt saprātīgu risinājumu, kas nodrošina solidaritāti un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem, es uzsveru visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Un, e, protams, arī mēs e, ņēmām vērā Eiropas Savienības ārējo politiku, tādēļ mēs nolēmām piešķirt komisijai tiesības izlēmt Eh, tādos gadījumos, ka 24 mēnešus pēc regulas pieņemšanas ir iespējams veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu pilnīgu savstarpējību, bet pēc šā termiņa, kā komisijas pārstāv norādīja, regulā ir skaidri noteikts, ka komisijai ir pienākums sagatavot deleģēto aktu, nevis paziņojumu. Ir jāiesniedz deleģētais akts, nevis paziņojums. Es atkārtoju, lai uz laiku apturētu vīzu politiku ar trešajām valstīm, kuras nerespektē savstarpējības ar dalību valstīm. Līdz ar to manevrēšanas iespējas komisijā ir nulle un to apstiprina arī Eiropas Savienības tiesa, kura 2015. gada 16. jūnijā pieņēma atbilstošu nolēmumu. Es uh, neiedziļināšos šā paziņojuma detaļās. To komisijas pārstāv ļoti uh, labi izskaidroja. Tagad ir pienācis uh, brīdis uh, debatēm, vai noteikt uh, vīzu režīmu ASV un Kanādas uh, pilsoņiem 5, 3, 9 regulā ir skaidri noteikts, kā jārīkojas un jārīkojas Trešajā apsvērumā ir ierakstīts, ka Eiropas Savienība ir aktīvi jātiecas uz mērķi panākt pilnīgu vīzu sistēmas savstarpību ar trešajām valstīm, lai uh, stiprinātu Eiropas Savienības ārējās politikas ticamību un efektivitāti. Uh, un e, punktā 1.4 ir norādīts, ka ja pēc 24, 24 mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas trešā valsts nav atcēlusi e, prasību pēc vīzām, komisijai ir jāpieņem deleģētais akts apturot uz 12 mēnešiem atbrīvojumu no vīzām šās minētās trešās valsts pilsoņiem. Uh, Tur nekas nav teikts par, kom, par to, ka komisija varētu publicēt paziņojumu, e, kādu mēs šobrīd esam saņēmuši. Komisijai būtu bijis mums jāizskaidro, ko viņi ir darījuši šai laikā un kādēļ nav bijis iespējams panākt savstarpējību un kādēļ nav pildīts pienākums uh, iesniegt mums deleģēto aktu. Ja pēc uh, deleģētā akta iesniegšanas likuma devēja, tātad parlaments un padome, varētu apspriest, vai mēs to mm, apstiprinām vai nē, bet tās nav komisijas pilnvaras. Komisija nevar aizstāt deleģēto aktu ar paziņojumu. Komisija nevar piešķirt sev tādas pilnvaras, kādu tai nav, nedrīkst pārkāpt regulu jo e, šī komisijas nostāja ir noraidīta Eiropas Savienības tiesā. Es esmu ASV un Kanādas draugs, un es nevēlētos, lai šīm valstīm tiktu noteikts vīzu režīms. Tomēr uh, e, ASV un Kanāda uh, Eh, nosaka eh, vīzas prasības Polijai, Horvātijai, Rumānijai, Bulgārijai, Kiprai. Un tāda nu ir situācija. Very well put, um, Mr. Diaz de Mera. Paldies, Demera kungs. Pirms Dodu vārdu Vajonas kundzei. Aicināsim komisiju noslēgumā vēlreiz izteikties par un paskaidrot, kādēļ tā nav piedāvājusi regulē 539 deleģēto aktu, kādēļ ir izma izmantot šī procedūra vispār pirms tiek uh, konsultēts parlaments un padomu. Mēs to gribam zināt. Noteikti arī citi kolēģi teiks to pašu. Taņa Fajon, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji! Es pateicos arī Augustīnam, es biju ēnu referente 2013. gadā darbā pie šīs pašas regulas. Jā, un piekrītu viņa bažām un nostājām, tad es varu tikai paust tos pašus komentārus. Tiešām jautājums ir ļoti pretrunīgs, diskusijas ir jūtīgas, taču no otras puses arī viss ir diezgan skaidrs. Es neredzu to Mm. Kādēļ mums prasīja tagad komisijai, kāds būtu labākais risinājums? Mums bija, ir bijušas jau ļoti garas diskusijas, un tagad jautājums par to, vai komisijai būtu jārespektē uh, pašas regula nevietām. Nu, ir pagājuši divi gadi. Tagad nevajadzētu tagad būt ļoti pārsteigtiem. Kom, paziņojumā komisija minēja četras trešās valstis. Tagad arī jūs minēt uh, Japānu. Jautājums, kādēļ jūs šorīt neminējāt uh, Japānu kopā ar ASV, Kanādu? Jūs jau paskaidrojāt, šīs četras valstis nerespektē uh, šo savstarpības principu attiecībā uz Eiropas Savienības piecām dalību valstīm, un uh, tādējādi šo valstu pilsoņi nonāk tādā kā otrās, otr, otrās klases pilsoņu grupā, un tas nav pieņemams. Eiropas pats iestājas pār vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Atbilstīgi 539 regulai komisijai ir pienākums pieņemt deleģēto aktu, un tāda Eiropas parlamentam un padomē ir trīs, min, trīs mēneši, lai visu to izanalizētu iebilstu, ja nepieciešams. Līdz ar to tagad ir neatbalst, neatbilstīgi prasīt uh, Eh, kāds ir ceļš, kas tagad jānoiet, kas tagad jādara. Jā, jūs sakāt, kā valstīm būs sloks, bet tāpat laikā Eiropas Savienības pilsoņi tiek atzīti par kaut kādiem uh, otrās klases pilsoņiem ar. Mm, mazākām iespējām ceļot. Tad jūs arī minat jaunāko grozījumu ASV vīzas atcelšanas programmai, kas jau, jau eh, Eh, pilsoņus, kuriem ir jau bijušas uh, eh, brīvas tiesības doties uz ASV, tagad var vairs nebūt tādas, ja, tās, ja šie pilsoņi ir uh, šajā laikā devušies uz Sīriju, Irānu, piemēram. Es tomēr gribētu paskaidrojums dzirdēt, ko tas īsti nozīmē. Mans vienīgais jautājums ir par to, ko tad komisija ir iecerējusi darīt vai nu jūs nekavējoties pieņemat deleģēto aktu, vai nu jums ir jāmin, jāmaina jūsu pašu regula. Es neredzu citu risinājumu. Es domāju, ka šeit atbildēm ir jābūt skaidrākām. Esam par to diskutējuši ļoti, ļoti ilgi. Arī tiesa ir pieņēmusi par šo ļoti skaidru spriedumu deleģētais akts un viss. Paldies! Un tagad Cecilija Vistrēm. Liels paldies! Nu, ko es arī varu piekrist kolēģiem un uh, Tas nav tikai pārsteidzoši, tas tiešām ir visai skumji redzēt, kā komisija ir iecerējusi rīkoties. Uh, Abi līdz uh, likumdevēji ir vienojušies par tiesību aktu, par ļoti skaidriem noteikumiem, par savstarpības principiem ar ASV, ja ASV atsakās no šī principa attiecībā uz visu Eiropas Savienību, tad Eiropas Savienība nevar uh, piemērot uh, bezvīzu režīmu amerikāņiem, kas ierodas ES. Šī nediskriminējošā uh, šī pareizāk sakot diskriminējošā pieeja pret Bulgāriju, Rumāniju un citiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kuriem ir uh, dubult pilsonība, tas ir diskriminējoši nepieņemami. Es uzskatu, ka noteikumi šeit ir kristāli skaidri, kā Tāņa teica, arī Eiropas parlamenta nostāja šeit ir absolūti skaidra. Komisijai nav nepieciešams konsultēties ar likumdevējiem. Komisijai vienkārši jādara savs darbs. ASV nerespektē uh, šo savstarpības principu ar visu Eiropas Savienību, tad komisija atbilstīgi likumam ir jānāk lai ar deleģēto aktu un uz laiku jāatceļ bezvīzu režīms ar ASV. Tas pats arī jā, attiec uz uh, citām valstīm. Tagad jautājums, kādēļ mēs vispār par šo debatējam. Likums runā skaidri. Es uh, vēlētos, uh, lai komisija ievēro prasības atbilstīgi līgumiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem un lai nāk lai delģētu aktu, kā tas eh, tiek prasīts. Nu, šī neobjektīvā attieksme pret ASV nav pieņemama. Uh, Es uh, prasu komitejai vērsties pie parlamenta juridiskajiem dienestiem, lai tie mums ziņo pēc iespējas ātrāk koordinatoriem proti par to, kādu juridisku uh, Uh, rīcību, tad Eiropas parlamentam būtu jāuzsāk, ja komisija neievēro Eiropas Savienības tiesību aktus un tādējādi nodara kaitējumu pilsoņiem. Lūdzu atbildiet, vai nu tas ir deleģētais akts, ko nāk lajā komisija, vai nu jauna regula. Tad, uh, nu, kādu ceļu komisija izvēlēsies? Nekādā gadījumā jūs nevarat vienkārši nākt lajā ar paziņojumu. Šeit ir jārīkojas juridiski. Paldies! Thank you. And, um... Paldies, Sofija Intervelt, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es lielā mērā piekrītu visam, kas izskanējis līdz šim, un jāteic, ka tiešām esmu ļoti pārsteigta Ja Eiropas komisija neuztver, ne, neuzskata, ka Eiropas Savienības pilsoņi ir nopietni ņēmami vērā, tad kā jūs iedomājaties, kā uz to raudzīsies ASV, vai jūs esat pārsteigti, ka cilvēki ir vīlušies, ja jau pat komisija neiestājas par pilsoņu tiesībām, tad, uh, nu, ko tad uh, šie pilsoņi var vēl sagaidīt? Ir šī brīnišķā programma, ir arī komisijas vicepriekšsētājs, kas atbilst par labāku regulējumu, bet nu šis ir šausminošs regulējums. Uzklausot arī komisijas izvēlētos terminus, jā, nu, mēs uz aicināsim ASV, nu, lūdzu, lūdzu, lūdzu, vai ASV varētu tādu cieņpilnā arī attiekties pret pilsoņiem. Ne, mēs neaicinām ASV, mēs sagaidām no ASV, jo ASV partneris, un kuram ir jārīkojas atbilstīgi noteikumiem. Un arī tas, ko teica kolēģi Vikstrēma, es domāju, tagad parlamentam ir jāapdomā tas, kā mēs varam uh, uh, savu komisiju pie atbildības Un uh, tas, varbūt, ka mēs varētu to arī skatīt jau tiesas līmenī, es nedomāju, ka to te vajadzētu īpaši novilcināt. Un tas, kas man tiešām te kaitina, ir tas, ka uh, ASV šīs uh, vīzu atcelšanas programma bieži vien tiek izmantot ASV, lai šantažētu e, Eiropas Savienību un pieņem dažādas drošības pasākums. Ja uh, šī vīzas atcelšanas programma tiek tā izmantota, bet ja šī programma nenosac, neatiec uz visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, uh, Un komisija vienkārši saka, ai, nu atvainojiet, jā, kā mēs te jūs traucējam. Es tiešām šādu attieksmu uzskatu par nepieņemumu. Visi Eiropas Savienības pilsoņi visās dalību valstīs ir pelnījuši vienlīdzīgu attieksmi. Mēs arī sagaidām, ka komisija respektē šo principu. Mēs balsojām par komisijas sastāvu divus gadus atpakaļ. Mēs sagaidām, ka Eiropas komisija um, sniegs konkrēts darba rezultāts. Kādā brīdī citādi Eiropas parlaments arī var uh, paust neusticību šai Eiropas komisijai. Paldies! Jā. Mēs visi izsakām tad, tad uh, vienu to pašu, jā, mums ir vienots, mm, vienot nostāja Pāvelkungs. Jā, pavisam īsi. Komisija jautājums vai viņi ir prasījuši vai neprasīšu arī ASV un Kanādai, kāds būs uh, sekas uh, viņu attieksmē, ja netiek ievēroti visi noteikumi 20 miljoniem rumāņu nav uh, tādas pašas tiesības kā citiem. Nosūtījām arī priekšlikumus abām valstīm, bet nekas nenotiek. Pat ne daļēji šī programma netiek piemērota. Uh, Nu, tas ir kaut kas, varbūt, jā, bet tas nav pietiekami. Mēs joprojām esam otršķirīgie pilsoņi. Rumānija, NATO un ASV ir strateģiskais partneris, bet joprojām mums netiek piešķirt šis uh, bezvīzu režīms. mums prasa piedalīties gan NATO, gan uh, eh, tiekam saukt par strateģiskiem partneriem, bet joprojām esam otršķirīgi pilsoņi. Mēs jau uh, esam vairākus gadus Eiropas Savienībā, mēs neesam nec Schengenā, nec mums arī tiek piemērot šī uh, eh, vīzu atbrīvošanas sistēma. Jā, mēs varam piedalīties, nu, mums prasa daudz bēgļu krīzē, bet, nu, neko mums nepiešķir šāda veida kontekstā. Lūdzu, Stīvens uh, kundze. Goed, bedankt voorzitter, collega's. Iedereen weet dat de toeristische industrie van... Paldies. Jā, visi zina, ka turisma industrija ASV 60 miljārdu apmērā. Tas ir vienlīdzīgs arī auto industrijas eksporta apmēram. Tas viss norāda uz to, ka šī nozara ir ļoti svarīga un liela. Esmu ļoti apmierināta ar lēmumu, ko pieņēmusi komisija par uz trim mēnešiem pa, um, novēlot lēmumu pieņemšanu, lai visas iesaistītās puses varētu vienoties. Nu, tagad pēc Parīzes un Briseles atentātiem mūsu ekonomika, kā arī viesnīcu uh, restorānu nozarei ir nepieciešami ienākumi no turisma, lai varētu izdzīvot. Šīs prasības uh, Vīzu jautājumos noteikti samazinās pēc trešdaļu uh, turismu pieplūdi no Kanādas un ASV. Te nu katram, es domāju, jābūt saprātīgam, lai es ceru, ka mēs varēsim nonākt pie vienošanās. Paldies, Sīpelskundze! Thanks a lot. I... Liels paldies! Nu, es varu piekrist ļoti daudz kam, kas jau izskanēja. Uh, iepriekšējos komentāros. Es tagad atsaukšos uz Sofijas Inteveldes sacīto, ka komisijas piedāvātais ir slikts regulējums. Nē, tas tā nav. Tas ir totāls atteikums izstrādāt jebkādu regulējumu nāklājā ar skaidru pozīciju. Atteikums uzņemties uh, atbildību, bet tas ir komisijas uzdevums. Komisija ir vienīgā institūcija, kura var nākt klajā ar likuma priekšlikumiem. Cik es zinu un saprotu, tad viņiem ir pienākums nākt klajā deleģēto aktu. Tagad ir jautājums, nu, ja tā nebūtu Kīpra, Rumānija, Bulgārija, bet ja tā būtu gal beigās eh, Francija un Beļģija, ņemot vērā teroristu uzbrukums, kuriem vairs nebūtu iespēja ceļot uz ASV bez vīzām, vai komisija reaģētu? bet tāpat tās es nedomāju. Tādēļ es gribu dzirdēt skaidru atbildi. Es vēlos, lai ASV un citas valstis strādātu savstarpības principu, un man te neinteresē nekādi paziņojumi no komisijas. Tas nav veids, kā mēs uh, dalāmies atbildībā Eiropas Savienības līmenī, tad papildus vēl arī problēmai tām, kā bulgāri, rumāņi un kipri, kiprieši nevar doties bez vīzas uz ASV, tas nav pieņemami. Pat ja pils, pilsoņi no citām valstīm ir devušies uz Sudānu, Sīriju, citām valstīm, ka tagad viņi vairs nevarēs doties uz ASV bez vīzas tikai šī fakta dēļ. Un tikai nejauši es zinu arī personīgi uh, vācu pilsoņus, kuri nevar bez vīzas doties uz ASV. Viņi nevar doties un tur tikties ar savām ģimenēm. Tas ir nepieņemami. Es gribu redzēt kaut ko daudz skaidrāku un no komisijas, lai tiktu ievērot šis vīzu savstarpības princips. Paldies, Ādep kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Godādie kolēģi. Nu, Bulgārija jau desmit gadus ir Eiropas Savienības dalība valsts, bet tā vai citādi mums nepārtraukti atgādina, ka mēs nesam tomēr pilntiesīgi dalībnieki vīzas, vīzu prasība, lai ceļot uz ASV un Kanādu, ir vēl viens pierādījums tam, un Eiropas Savienībai tomēr jārāda solidaritāte starp dalību valstīm. Ja nu kanādieši mēģina atvieglot šo sistēmu, mēs ceram, ka šis pasākums uh, tiks piemērots pēc iespējas ātrāk. Es ceru arī, ka ASV arī seko šim, piemēram, atcels vīzu režīmu. Jautājums Eiropas komisijai. Nu, kādus specifiskus pasākumus pieņemsiet, lai turpinātu dialogu ar Amerikas Savienotajām valstīm un Kanādu, lai tiktu atcelts vīzu režīms pret Bulgāriju un citām valstīm, kuras uh, cieš no šī režīma tuvāko mēnešu laikā. Atbilstīgi 12. aprīļa paziņojumam, uh, parlaments un arī padome tad var uh, arī um, apstrīdēt šo regulas uh, nepiemērošanu, kad regula tiks piemērot pilnībā Holmējers kundze. Um, ich wollte die Kommission Jā, es arī vēlējos komisijai lūgt uh, rīkoties konsekventāk. Mēs par šo tematu jau labu laiku runājam. Es absolūti nesaprotu šo valstu sarakstu. Tas ir tik neloģisks, kāpēc dažas valstīm, dažām valstīm ir šī savstarpības princips e, un citām nē. Kāpēc Horvātijai būtu cita attieksme nekā pret Slovākijai, vai Ungārijai, vai Vācijai? Es neticu, ka ja ir bailes nu par noziedzību vai kādas bažas, kas būtu ASV vai Kanādai vai kādām citām valstīm, parasti noziedznieki jau nu īsti nestāv rindā pēc vīzām, lai tiktu valstī iekšā, bet izmanto visas iespējas. Uh, Sākot ar pasas viltošanas, tālāk vīzu viltošana, citas identitātes pieņemšana, viņi atrod veidus, kā iekļūt valstī. Vīza jau nu būtu mazākā problēma viņiem. Un ja ir kādas bažas, tad es vismaz vēlētos, lai šīs valstis nāktu klajā ar konstruktīvu priekšlikumu, kādas tad ir konkrēti viņu bažas, lai mēs varētu vienoties Un mēs esam gatavi to darīt, bet vienkārši pateikt nē, un mēs savukārt absolūti nereaģējam un nerīkojamies, no manas puses tas ir absolūti nepieņemami. Un e, man prieks, e, ka mēs esam tik vienoti parlamentā attiecībā uz reakciju, jo Eiropas parlamentam ir jārīkojas. Jotovs kundzei īsts jautājums. Jā, paldies. Man ir jautājums komisijai. Es ļoti rūpīgi klausījos, tā īsti nesapratu, kas notiek šos 24 mēnešus, ko īsti sarunās komisija ir panākusi. Jo vienīgais, ko es sapratu, ir kaut zināmā mērā cinisks rezultāts. Ja mēs kaut kā pārkāpsim attiecības ar ASV, uh, un Kanādu, tad eh, eh, mēs Eiropas Savienībā cietīsim zaudējumus un visiem būs jāstāv rindā, bet kā tad ar visu tie, pilsoņu tiesībām? Un šie mm, nelielie solīši, ko komisija spēr uz priekšu, lai eh, atceltu vīzas, nu, tas ne, nepalīdzēs atrisināt problēmu. Ko īsti jūs sagaidat no Eiropas parlamenta? ko jūs plānojat darīt tuvākajos mēnešos, lai īstenotu likumdošanu. Paldies! Atgriežos atpakaļ pie komisijas pārstāvs, DigiHome direktors Belindas Paikas, kur sniegs tagad atbildes uz, uz dzirdēto. Jūs dzirdējāt, ko deputāts sacīja. Sniedzot šo atbildi, es domāju, ka lielākā daļa cilvēku vēlas dzirdēt, kāpēc komisija nepiemēro Eiropas Savienības likumdošanas aktus. Un tas bija dzirdams no visu politisko grupu pārstāvjiem. Kāpēc netiek ievērot likumdošana, kāpēc e, netiek sastādīts deleģētais akts, e, ko jums ir pienākums darīt, es vēlētos dzirdēt ļoti skaidru atbildi. Uh, Mums daudziem ir aizdomas, bet mēs vēlētos dzirdēt skaidru atbildi. Tāpat arī citi jautājumi tika uzdoti, un tas rada dusmas. Un mēs ar koordinatoriem jau apspriedām, kādu rīcību mēs varam veikt, bet uh, es aicinātu neizvairīties uh, no šī centrālā jautājuma. Paldies priekšsarētāji, es tik tiešām centīšos uz to atbildēt. Uh, mazliet kontekstam informāciju. Komisija, tāpat kā visi šeit parlamentā, uzskata, ka ir jābūt pilnībai vīzu savstarpībai. Un tas ir tas, ko mēs cenšamies panākt. Mēs aktīvi diskutējam ar šīm valstīm pēdējo divu gadu laikā. Mēs paziņojumos padomē un parlamentam esam centušies skaidrot šo procesu jums paskaroties uz pēdējo desmit gadu, no 2005. gadā 18 dalību valstis un Schengens zonas valstis eh, zinoja, ziņoja, ka ir astoņas trešās valstis, kas eh, prasa vīzas. Diemžēl piecas dalību valsts joprojām skar vīzu prasības ar divām trešajām valstīm, bet progress, manuprāt, ir acīm redzams eh, attiecībā uz savstarpību vīzu politikas jomā. Attiecībā uz Japānu, ko Taņa Fajona pieminēja, Japāna ir pagarinājusi līdz 31. Eh, decembrim eh, eh, attiecībā uz Rumānijas pilsoņiem, viņi var bez vīzas ceļot uz Japānu. Mēs, protams, sekojam visu laiku situācijas attīstībai un sagaidām, kā pēc 2018. gada 31. decembrā šis eh, bezvīzu režīms tiks pagarināts. Varu apliecināt, eh, ka mēs turpinām strādāt visos līmeņos ar Kanādas un ASV administrāciju. Man prieks redzēt arī šodien šeit klāt ASV un Kanādas pārstāvs. Es domāju, ka viņi nodos tālāk informāciju no šeit dzirdētā Mēs eh, sagaidām, ka augsta līmeņa kontakti turpināsies arī tuvākajās nedēļās. Komisija šobrīd nav sagatavojusi deleģēto aktu šobrīd. Jā, likumdošana šajā ziņā ir absolūti skaidra. Sofija Intvelde atsaucās uz labāku regulējumu. Saskaņā nesen noslēgto starpiestāžu nolīgumu eh, tur ir nepieciešams saskaņot ar iesaistītēm pusēm eh, šo tiesību aktu projektu. Tā kā eh, bez sagatavošanas darba parasti nav pieņemts šādu tiesību aktu sagatavot. Es uzskatu, ka ir svarīgi, eh, ka parlaments un padome pauž savu viedokli par šo jautājumu. Likumdošana nosaka, ka komisija sagatavo deleģēto aktu, bet tāpat paredz iespēju, ka kāda no iestādēm var bloķēt eh, šo aktu. Un parlaments un padome ir pārstāvēti šeit, tātad visas trīs iestādes ir pārstāvēts. Es uzskatījām, ka ir svarīgi, lai šī diskusija notiktu šobrīd, tuvākajos trīs mēnešos, jo ir svarīgi atrisināt šo jautājumu. Tieši tādēļ mēs e, vēlējāmies, lai jūs izsakaties par e, lietas būtību, un mēs saprotam jūsu nostāju attiecībā uz to, ko likumdošana nosaka. Arī mēs to zinām. Mēs vēlējāmies jūsu viedokļus uh, par to, kā rīkoties tālāk. Mēs eh, sniedzām sākotnējo novērtējumu, mēs arī piekrītam, ka tas nav pieņemami, ka joprojām ir trešās valstis, kas pieprasa vīzas Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņiem, bet mēs neprasam uh, šo trešo valstu pilsoņiem vīzas ieceršana Eiropas Savienībā. Tā kā jā, šis ir strīdīgs, sarežģīts jautājums, mēs to saprotam, un mēs vēlamies uzturēt dialogu ar jums un padomi, kas arī šeit ir pārstāvēt. Mēs vēlētos eh, tuvāko trīs mēnešu laikā šo dialogu arī veidot. Paldies! Paldies! Es saprotu eh, un ar prieku secinājumu, ka Libe komitejā nav atšķirīgu skatījumu uz šo jautājumu netiek īstenota likumdošana, jūs nerad, neradat deleģēto aktu. Es domāju, ka šeit ir pilnīgi skaidra nostāja. Tad jāapspiež, ko darīt. Nu, tas mūsu koordinatoriem arī sapratīga laika grafikā ir jālem. Manuprāt, ir viennozīmīgi, ka tā ir jādara. Sofija, jautājums par reglamentu. Ja ja vispārējais emocionāls komentārs. Komisija apgalvo, jā, mums vispirms nepieciešams konsultēties. Es pieņemu, ka uzklausot šīs debates, kur, manuprāt, ļoti skaidri bija jūtams, ka ir vienprātība par nepieciešamību deleģēto aktu sastādīt, ka komisija tagad tiešām ņems un uh, izveidos šo tiesību aktu pēc iespējas ātrāk. Priekšsēdētājs, nē, es tā īsti nesapratu no priekšsēdētāja, bet tas ir vienīgais iespējamais secinājums. Es nezinu, kādos sapņos jūs lidinājāties, bet es tā nesapratu no komisijas. Bet uh, e, jūsu interpretācija un komisijas interpretācija ir varbūt atšķirīga. Tā kā es atļauju, es pabeigšu. Tā tad, paldies komisijai, paldies Belinda. Mums ir tagad jāizlem, kā mēs rīkojamies. Vai tas būs kaut kas, kas nodara? Es nezinu gan. Es piekrītu, tas nav tas, ko komisija sacīja, bet es arī piekrītu Sofijai Intveldei. Tas bija tas, kas eh, komisijai būtu jāsaka. Es domāju, to mēs gan visi zinām. Es, mēs jau varam eh, iedzert kafiju un papļāpāt par šo tēmu. Es domāju, mēs visi apzināmies, eh, kur mēs esam. Uh, Šeit ir jāsaglabā zinām formalitāte. Vai mēs varētu atgriezties pie procedūras? Tātad ir vairāk jautājumu, kur mēs esam absolūti viensprāts koordinatoriem, tad būs it īpaši attiecībā uz tiem deputātiem, kas uzdeva konkrēts jautājums, attiecībā uz referentiem. Eh, tur noteikti ir kaut kas jāizlem un eh, paldies komisijai par klātbūtni. Mums jāiet tālāk. Ir paldies, kolēģi. Tātad sastais punkts tālāk. Pilnīgs eh, atšķirīgs temats - psihoaktīvās vielas, tātad kontrols pasākumi, bonīkums referents. Godātie kolēģi, ja jūs dodaties projām, lūdzu dariet to klusām. Tātad šita, šeit ir paredzēts ziņojuma projekta izskatīšana. 7. aprīli eh, MCDM Jā, un Eiropola prezentē ziņojumu Lībe komiteja mūs informēja, ka Eiropas Savienības iestādes uzrauga vairāk kā 560 psihoaktīvās vielas. Padome ir noteikusi trīs mēnešu termiņu parlamentam sniegt atzinumu par šo jauno psihoaktīvo vielu kontrols pasākumu piemērošanu. Un precīzāk saistībā ar šo ziņojumu projektu mēs uzklausīsim Boniju kungu lūdzu. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pavisam īsi prezentēt uh, savu ziņojumu par kontrols pasākumu piemērošanu jaunai psihoaktīvai vielai uh, alfa PVP, kur uh, tā tad uh, tiek apspriest kontrols pasākumi. Ar parlamentu notiek konsultācija. PVP, alfa PVP uh, eh, izskata MCDDA komiteja. Uh, tas tika iesniegt komisijai un padomēji 27. novembrī pagājušajā gadā. Ziņojuma konstatējumi nosaka, ka alfa PVP ir spēcīgs psihostimulants. Šī viela tika konstatēta visās 28 dalību valstīs, kā arī Turcijā un Norvēģijā. Galvenokārt tiek importēts no Ķīnas. 115 nāvas gadījumu un 191 nopietni seindēšanās gadījumu konstatēt astoņās dalību valstīs. Šobrīd ir atzīts, eh, ka šī viela eh, izraisa nopietnas problēmas cilvēku veselībai. Tirgu viela parādījās 21. gadsimta sākumā un nav kontrolēto vielu sarakstā 1961. Eh, gada konvencijas eh, ietvaros vai 71. gada ANO konvencija eh, par psihotropām vielām. Tāpat netiek izvērtēta šī viela un nav tikusi izvērtēta šī viela ANO sistēmā, kas ir viens no nosacījumiem, lai tā tiktu pakļauta regulējumam. Uh, Eiropas Savienībā. Tā kā alfa PVP tiek atzīta par bīstamu vielu saskaņā ar MCDDA vērtējumu, var izraisīt tādu um, delīriju stāvokli. Visi priekšnosacījumi kontrols pasākumu piemērošanai ir izpildīti. Es aicinu atbalstīt šos kontrols pasākumus. Paldies! Paldies, Banīkums! Aizraujošs temats! Esmu pārliecināts, ka šeit ir kolēģi, kas labi pārzina šo tematu. E, došu iespēju izteikties referentiem. Anna Heda. Es atvainojos kolēģi. Kurš vēlas izteikties par šo jautājumu? Vai ir kāds? Mums šeit nav acīm redzot runātais saraksts sastādīts. Nē, es nevēlos piespiest jūs izteikties. Tātad 25. Um, aprīlis ir e, grozījuma termiņš. Vai ir kaut kas īpašs, kur vēlaties piebilst? Nu, es gaidīšu grozījumus, bet ņemot vērā to, kā MCDDA e ir to sagatavojusi. Es domāju, ka šeit ir viss vienkārši. Jā, mēs e, ticam e, jūsu spējām tik galā šo jautājumu. Paldies, kolēģi! Okay, colleagues, we come to point seven. Septītais punkts tālāk. Es atvainojos ar kavēšanos. Uh, tik vēli iekļāvām šo jautājumu darba kārtībā. Runa ir par komandējumu uz Turciju šī gada 8. līdz 11. februārī. Manuprāt, bija ļoti svarīgi ziņot par uh, komandējumu uz Turciju, lai uh, iepazītos ar bēgļu situāciju. Došu vārdu Silvijai Gijomai, kas bija misijas vadītāja uh, lai iepazīstinātu mūs ar ziņojuma projektu, un pēc tam būs iespēja deputātiem izteikties. Lūdzu, Silvija. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, mums, eh, mums rīcībā ir maz laika, bet centīsimies to izmantot efektīvi. Uh, Šis ziņojums ir ļoti izsmeļošs. Vēlos pateikties kolēģiem, kuri piedalījās šajā braucienā. Mums bija tāda laba gaisotne. Vēlos pateikties arī Lībe komitejas darbiniekiem, it īpaši Katrīnai Ibērai un Nikolā. Uh, par to, ka viss tik precīzi tika organizēts šajā Uh, braucienā, pateicos arī visiem tūkiem un mūsu komunikāciju dienesta darbiniekiem. Mēs uh, bijām Turcijā tajā brīdī, kad Alepā notika intensīva bombardēšana un pie Turcijas robežas uh, uh sapulcējās arvien vairāk bēgļu, cerot, ka robeža tiks atvērta, un šī vizīte notika arī pirms tika parakstīt vienošanās starp ES un Turciju. Komandējums ilga trīs dienas, darba programma bija ļoti piesātināta, pateicos arī um, um delegācijai Turc, uh, Ankārā, kura uh, arī palīdzēja organizēt šo vizīti. Mums bija tikšanās ar oficiāliem pārstāvjiem un NVO. Um, bēgļu nometnes apmeklējums un um, arī tas, ka mēs turpat netālu apmeklējām uh, telšu nometni, jo vienā nometnē bēgļi dzīvoja konteineros. Mums bija arī iespējams tikties ar bēgļu nometnēm, tas ir bēgļiem, kas dzīvo ārpus nometnēm, un 3, 93% bēgļu patiesībā dzīvo ārpus oficiālām nometnēm, un viņi tiešām dzīvo diezgan ekstremālos apstākļos, tāpat mēs tikāmies ar NVO pārstāvjiem un arī ar pašvaldībām, reģionālām pašvaldībām un valsts iestāžu pārstāvjiem. Uh, Tātad, ja jūs interesē detaļas, lūdzu izlasiet ziņojumu. Šajā ziņojumā ir norādīts, ka konflikta noregulējums ir absolūti nepieciešams nosacījums situācijas normalizēšanai. Ziņojumā ir norādīts, ka Turcijas varas iestādes ir gatavas uzņemt bēgļus un bēgļus Uh, pieliek lielas pūles, un, protams, tās viss ietekmē situāciju uz vietām, vietējo iedzīvotāju situāciju, un ka ir nepieciešama ciešāka sadarbība starp ES un Turciju. Tāpat tiek atzīts, ka lielākā daļa bēgļu nedzīvo bēgļu nometnēs, un tādēļ ir nepieciešams atbalsts, lai viņus nodrošinātu ar pajumti, pārtiku, iespēju iegūt izglītību bērniem, lai šī situācija būtu uzlabota, jo uh, tas mūs ļoti viss aizkustināja. Tātad šie 3 miljārdi, kur jau tagad ir 6 miljārdi, uh, kas tiks uh, maksāti Turcijai, ir jānovirza pašvaldībām un nevalstiskām organizācijām. Tāpat vēlamies norādīt arī to, ka e, finansiālais atbalsts pasaules pārtiks programmai un augstajam bēgļu komisariātam ir absolūti nepieciešams, jo uh, šīm organizācijām finansējums bija samazinājies mūsu apmeklējumu brīdī, un tas, protams, ietekmēja uzreiz bēgļu situāciju. Kopš tā laika situācija ir nedaudz uzlabojusies, un tāpat ir jāatbalsta relokalizācijas pasākumi, pat ja dalību valstis nav īpaši apņēmušās rīkoties šobrīd. Nu, e, ziņojumā viss ir ļoti izsmeļoši aprakstīts, es tikai pastāstīju īsumā, un es e, arī domāju, ka kolēģi vēl vēlas izteikties par šiem jautājumiem, tīpaši par sadarbību par ANO bēgļu komisariātu. Paldies, Silvija, divi kolēģi, Anna Marija un Tāņa vēlas uzstāties, vai vēl kāds vēlas runāt? Nē. Līdz ar to noslēdzu runātājs ar aksu lūdzu, Ana Marija. Jā, es vēlos pievienoties uh, Silvijai un arī pateikties visiem darbiniekiem, kuri mums palīdzēja komandējuma laikā. Es arī um, piekrītu uh, visiem eh, ziņojumu secinājumiem. Ziņojums ir ļoti labs. Eh, mums tiešām ir jāatzīst, cik lielas pūles pieliek Turcijas varas iestādes, lai cienīgos apstākļos uzņemtu 3 miljonus bēgļu un mums ir jādara vairāk, lai palīdzētu, lai eh, sniegtu arī finansiālu atbalstu tām kopienām, kuras uzņem bēgļus. Un uh, Es arī piedalījos Ankarā ANO bēgļu komisariāta apmeklējumā, un es gribu piebilst uh, par šīm uh, tikšanās reizēm. Uh, viens punkts, kas ir ļoti svarīgs, ir relokalizācija. Ir jāpaplašina šī programma, tā ir, tas ir drošs, legāls veids, jāvienkāršo procedūras, jo tās ir pārāk laikietilpīgas šobrīd un mēs eh, detalizēti apspriedām, ko varētu darīt vairāk, kādas ir problēmas dalību valstīs attiecībā uz relokalizāciju. Tātad šie ir legāli un droši iebraukšanas ceļi. Otrs eh, punkts ir informācija. Mēs eh, apmeklējām arī ASAM, tas ir lielākais uh, partneris bēgļu komisariātam nevalstiskā organizācija. Tātad mēs apskat, noskatījāmies, kā tiek uh, reģistrēti bēg, uh, patvēru meklētāji, kas nav sīrieši, pirkstu nospiedumu noņemšana un visa šī procedūra. Viņi kopā ar Turciju veido datu bāzi saskaņā ar starptautiskajiem standartiem Un šeit Turcijas centienus atbalsta ANO bēgļu komisariāts pie šīs datu bāzes strādājot. Un mums būtu jādomā arī par to, kā izstrādāt metodiku un kopīgus standartus ar Eiropas Savienību, kā nodrošināt arī datu aizsardzības standartu ievērošanu Un mums būtu ļoti būtiski, ja mēs varētu piekļūt šai informācijai un ar to apmainīties. Teiksim, bēgļi, kas ierodas no Turcijas uz uh, Eh, Grieķiju, vai viņi jau ir reģistrēti šajā Turcijas sistēmā vai nē, kad viņi ierodas Grieķijā, vai mēs varētu izveidot kaut kādu savstarpējās atzīšanas un datu bāžu sadarbības sistēmu. Nu, es nesaku, ka tas būs rīt, bet nākotnē tas varētu būt iespējams, un Eiropas Savienībai pie tā būtu jāstrādā. Kad viņi ierodas Grieķijā, mēs sākam visu no nulles. Un tas mums arī palīdzētu cīnīties pret nelegāliem un tāpat ātrāk nodrošināt bērniem aizsardzību. Un es pateicos par to, ka tas tika iekļauts ziņojuma tekstā un secinājumos. Tāņa, lūdzu. Paldies! Es vēlējos pateikties vispirms Silvijai, kur ļoti lieliski vadīja delegāciju, un tāpat visiem darbiniekiem, kuri organizēja šo braucienu. Nu, apmeklējot šīs a, um, bēgļu nometnes, būtībā mēs varbūt redzējām to realitātes a, uh, labāko pusi jo šīs, šī nometne, ko mēs apmeklējām, bija paredzēta neaizsargātajām uh, grupām, uh, ļoti labi organizēta. Tātad šobrīd patiesībā tikai neliela daļa bēgļu atrodas šādās nometnēs, 10% vai pat daudz vēl mazāk, citi dzīvo būtībā uz ielas, un Turcijas varas iestādēm šajā situācijā daudz kas ir jādara, bet kad mēs ar viņiem runājam, ir skaidrs, ka pēdējo piecu gadu laikā mēs neko daudz viņiem nepalīdzējām. Un man tas eh, bija šokējoši, varētu teikt, ka mēs runājām ar uh, iekšliet ministru vietnieku Un to tajā brīdī eh, robeža ar Sīriju bija slēgta, un daudz cilvēki pie robežas gaidīja iespēju iebraukt Turcijā, un viņš, viņam jautāja, ko tad esat paredzējuši darīt eh, ar šiem cilvēkiem, jo notika bombardēšana Alepā, viņš teica, nu, ja jūs gribat, ņemiet viņus pie sevis. Nu, tā bija tāda ļoti tieša atbilde mums un liecināja par to, ka trūkst uzticības starp mums, Eiropiešiem un Turciju. Tas viss ir ierakstīts detalizēti šajā ziņojumā, bet es gribētu runāt par diviem punktiem. Pirmkārt, jautājums, kas izskanēja uh, Eiropas diplomātu konferencē, vai Eiropas valdības tiešām piešķir šos 3 miljārdus eiro un kā tas notiks? Un kā šī nauda nonāks pie tiem pie cilvēkiem uz vietas? Un uh, kā šī nauda tiks pārvaldīta. Protams, šai naudai būs jāplūst uh, caur valdību un ministrijām, lai nonāktu pareizajās rokās tālāk. Tiek uh, nodrošināta pārtika bēgļiem, tiek izsniegti tādi kā taloni pārtikai, bet pietrūks naudas. Mēs redzam, ka cilvēki ir uz ielas Mēs tikāmies ar ģimenēm, kas dzīvo pilsētās. Ir tādi rajoni, kuri vairs tikai sīrieši, kur vairs nav neviena turka. Mums bija tikšanās ar nevalstiskām organizācijām un visi pauda bažas par situāciju Turcijā, jo šī situācija pasliktinās. Ir pusotrs miljons iekšēji pārvietotu Turcijas pilsoņu, un situācija vēl pasliktinās tādēļ, ka ir sadursmes atkal uh, starp ja, Turciju un kurdu spēkiem. Un uh, kurdi pamet uh, savas dzīves vietas, netiek respektēts minoritāšu tiesības, uh, preses brīvība netiek um, respektēta un būtībā ir uh, politiskā nestabilitāte jūtama. Migrācijas bēgļu krīze vēl uh, sarežģīja visu šo situāciju. Natālija Grīsbeka arī piedalījās šajā braucienā. Paldies priekšsēdētāji. Silvija, Anna, Marija un Taņa ļoti labi uh, mums uh, atgādināja par būtiskāko, uh, ko mēs uzzinājām šajā braucienā. Nu, īsā laikā mēs uh, spējām apzināties, kādi izaicinājumi stāv priekšā šajā pasaules daļā, kā tas skar mūs Eiropā, Šis brauciens bija ļoti interesants. Mēs bijām arī pie Sīrijas robežas. Tajās eh, vietās, eh, kas visvairāk ir skarti Gaziantep un eh, vēl vienā citā nometnē. Tālāk mēs runājam arī par vienošanos, šo slaveno vienošanos ar Turciju. Toreiz bija runa par trim miljārdiem vēl tikai Es arī vēlos pateikties Katrīnai Berai um, un Nikolau un Anģelikai un citiem par to, ka viņi bija tik pacietīgi ar mums, jo Anna Marija dažkārt tā atpalika no grupas un viņu vajadzēja nu, arī um, pavadīt, lai viņa nepazustu. Tā tad es gribu teikt, ka mēs tikāmies arī ar dažādiem kurdiem Sīrijas bēgļiem. Mums bija tikšanās ar nevalstiskām organizācijām, ar varas iestāžu pārstāvjiem. Nu, tikai daži komentāri vēl, jo es pilnībā piekrītu tam, kas ierakstīts ziņojumā. Tā tad par bēgļu uzņemšanas kvalitāti nu, manā valstī, Francijā, jāsaka, bēgļu nometnes nav tik augstā līmenī organizētas kā tas ir Turcijā. Un tomēr viens, eh, ko es eh, novēroju, pirms četrā ar pus gadiem Kilisas nometnes bija apmeklējis, un tagad pēc četrā ar pus gadiem es eh, varēju konstatēt, ka Turcijas politiskā uh, Eh, nostāja bija ievērojami mainījusies. Jau tolaik bija daudz uh, Sīrijas bēgļu, kuri bēga no kara vardarbības, un toreiz uh, tika teikts, ka tā ir brāļu lieta, ka tie ir viņu brāļi, un viņi neko neprasīja no Eiropas Savienības, bet tagad um, šīs prasības ir un viss tiek sasaistīts ar um, uh, iestāšanos Eiropas Savienībā, un tas nav saistīts tikai ar lielāko bēgļu uh, skaitu, kas tagad jāuzņem Turcijai. Vēl viena lieta. Mēs uh, domājam, ka vajadzētu šo Eiropas Savienības palīdzību orientēt uh, tieši uz bēgļiem, uh, lai uh, tā reāli ietekmētu situācijas uz, situāciju uz vietas. Un es domāju, ka mums šo braucienu vajadzētu izmantot kā iespēju, lai padomātu par to, kādi izaicinājumi stāv mūsu priekšā Eiropā un ka mēs ar tiem tiksim galā tikai kopīgiem spēkiem, ja visas dalību valstis sadarbosies. Paldies uh, Silvijai un kolēģiem. Šis ziņojums, protams, tiks nosūtīts uh, priekšsēdētājiem Šulcam un komiteju priekšsēdētāju konferencei. Jā, tā tiešām ir pievienotā vērtība. Es uh, arī daudz ko uzzināju, nu, ne tikai par to, kā ir organizēta šīs uh, nometnes, bet es gribu teikt, ka šie uh, mūsu kolēģi, kas brauca uh, komandējumā, ļoti labi mūs pārstāvēja. Tas bija tāds uh, izšķirošs brīdis toreiz un uh, februārī, un viņi tiešām ļoti Eh, nopietni ir strādājuši, un eh, šajā ziņojumā viss ir ļoti labi atspoguļots. Un mums vēl būs diskusijas par šo jautājumu arī turpmāko nedēļu laikā. Tagad eh, nākamais darba kārtības punkts ir komisijas paziņojums Eiropas parlamentam un padomē ceļā uz kopējas Eiropas patvēruma sistēmas reformu un labākām iespējām likumīgi e, nokļūt Eiropā. Tas ir komisijas e, paziņojums, kas ir publicēts 6. E, aprīlī. Šeit ir divi paziņojumi par bet tas viss ir saistīts ar migrāciju, tātad par to, kā reformēt patvērumu sistēmu, reformēt uh, Dublinas sistēmu, un ir arī paredzēti pasākumi, kā veicināt legālo imigrāciju Eiropas Savienībā un uh, izmantot tā saucamo zilo karti. Mums būs viedokļu apmaiņa vispirms par eh, to, kā uzlabot kopējo patvēruma sistēmu Eiropā, kā sadalīt slogu un solidaritāti un atbildību. Un mums eh, vidū ir arī Eiropa patvēruma atbalsta biroja mm, pārstāvis Žans Pieršembrī. Un vispirms Vispirms eh, dodu vārdu Nilsen kungam, un viņš mums eh, stāstīs par iespējamiem risinājumiem eh, kopējās Eiropas patvērums sistēmas reformēšanai. Pēc tam uzstāsies šiem brīkungs un pēc tam mūsu atbildīgie referenti, kur strādā pie minētiem jautājumiem. Tātad vispirms Nilsen kungs un Šembrī kungs, un pēc tam uzstāsties mūsu uh, galvenie referenti šajos jautājumos. Tātad vārds Nilsen kungam, un lūdzu visi izsakieties īsi, jo ir pieteikušies daudzi runātāji. Cik ilgi jūs vēlaties runāt, Nilsen kungs? Aptuveni sešas minūtes, sešas septiņas. Paldies priekšsēdētāji par iespēju jūs iepazīstināt ar šo būtisko paziņojumu, un es centīšos izteikties pēc iespējas lakoniski. Pašreiz mums ir jā koncentrējas uz to pasākumu īstenošanu, par ko tika pieņemts lēmums krīzes situācijā, bet mēs esam konstatējuši struktūrāls vājās vietas mūsu kopīgajā Eiropas patvēruma sistēmā. Mums ir nepieciešami jauni instrumenti šis Eh, šī sistēma ir jāpārskata vidējā un ilgtermiņā, izvērtējot dažādus scenārijus par bēgļu plūsmu un slogu, ko tas eh, rada Eiropas Savienībai. Mums ir jābalstās uz eh, taisnīguma principiem starp dalībvalstīm, taisnīgumu pret bēgļiem lai varētu organizēt legālus, drošus iebraukšanas ceļus bēgļiem Eiropas Savienībā, lai uh, tie nerosinātu nelegālas, neorganizētas plūsmas uz Eiropu un lai tiktu nodrošinātas visas patvēru meklētāju bēgļu pamattiesības. Balstoties uz šiem principiem, mēs esam uh, pārskatījuši visus patvērumu sistēmas elementus, kādā ir šobrīd, un esam definējuši piecas prioritātes, kur gatavosim jaunus priekšlikumus. Pirmkārt, Dublinas sistēmas pārskatīšana, tālāk Eirodak datubāzes izmantošanas adaptācija, tālāk veicināt lielāku konverģenci un vienā dot attieksmi patvērumu pieteikumu izskatīšanā dalību valstīs. Uh, Nākamais uh, - izveidot sistēmu, kas novērst sekundāru pārvietošanos starp dalību valstīm uh, attiecībā uz uh, patvērumu pieteicējiem, un piektais ir pas patvērumu atbalsta birojas. Pirmkārt par Dublinu. Šobrīd mēs, mums ir tāda sistēma, kura mm, netika izveidota savu laiku, lai nodrošinātu ilgtspējīgu atbildību sadalu starp dalību valstīm. Un šis, šī ir pirmā problēma, kas jārisina. Otrakārt, mums ir vēlreiz jāizvērtē, vai saglabāt pašreizējos kritērijus, ka uh, pirmā valsts, kur uh, ir pieteicējs iebraucis, ir atbildīga par uh, patvērumu pieprasījumu izskatīšanu, vai arī uh, mainīt šo sistēmu. Tālāk arī par to, ka uh, pārveidot Dublinu, lai ierobežotu sekundāru pārvietošanos, ko 2015. gadā piedzīvojam lielā apjomā. Un mēs arī pagājušajā gadā konstatējām struktūrāls problēmas, un tās nevar labot tikai labāk īstenojot pašreizējos noteikumus, ir jāpārskata principus un ietvaru, kāds tas šobrīd ir. Attiecībā uz Dublinu mums ir divi varianti. Mēs gribētu dzirdēt padomus un parlamenta eh, viedokli pirms mēs eh, domājam par virzību uz priekšu. Pirmais variants būtu saglabāt pamatkritērijas, kādi šobrīd ir. Arī pirmās uh, dalību valsts atbildība, kur ir iebraucis patvērumu meklētājs, bet tad tiktu paredzēts korekcijas taisnīguma mehānisms, kas palīdzētu labāk pārdalīt atbildības starp dalību valstīm, varbūt iedvesmojoties no krīzes relokalizācijas mehānismu, ko komisija ierosināja pagājušajā gadā. Otrs variants būtu pama, eh, lielas pārmaiņas, atsakoties no šīs pirmās eh, valsts kritērija un eh, jebkuram, kurš iebrauc Eiropā, tad būtu paredzēta tāda pārdales un kopīgas atbildības sistēma, tā būtu ievērojamas reformas salīdzinājumā ar pašreizējo sistēmu. Un, protams, ir dažādi apakš varianti un risinājumi, bet, nu, eh, vispirms ir tāds principiāls jautājums. Mēs vēlētos dzirdēt padomus parlamenta viedokli, kurš variants jū, jums ir, jūsuprāt, eh, atbalstāms. Tālāk par eh, pārējām prioritātēm. Eirodak ir jā. Ja jāpielāgo Dublinas sistēmas pārmaiņām. Tāpat jāpadomā par to, kā Eirodaka uh, izmantošanu varētu paplašināt uh, cīņā pret nelegālo migrāciju un atpakaļ nosūtīšanas politikai tālāk uh, konverģence un sekundāro pārvietošanos novēršana. Mēs pārskatīsim trīs direktīvas par kvalifikācijām uzņemšanu un uh, Eh, šīs direktīvas ir nesen pieņemtas un um, patvēruma piešķiršanas eh, procents dalību valstīs ir ļoti atšķirīgs, procedūras ilgums ir atšķirīgs, uzņemšanas nosat, apstākļi ir atšķirīgi. Mēs centīsimies panākt lielāku harmonizāciju eh, visā šajās trīs direktīvās. Mēs uh, šo, šīs tā, direktīvas vēlētos pārveidot par uh, regulām, lai šie uh, uzņemšanas nosacījumi un uh, izskatīšanas procedūras būtu vienāds, un tāpat arī domājam, kā stiprināt uh, aģentūru. Un šobrīd esam gatavi uzklausīt dažādus priekšlikumus. Mūsu grafiks ir saspringts Un uh, mums ir abu institūciju viedoklis tagad jāiestrādā mūsu priekšlikumā. Un tagad vārds būs Šemrīkungam patvērumu atbalsta pīroju pārstāvim. Paldies, priekšētāji, godātie deputāti. Paldies par to, ka esat uzaicinājuši mūsu aģentūru piedalīties šajās diskusijās. Direktors, diemžēl, nevarēja ierasties. Viņam ir jābūt citā sanāksmēs, bet nu, viņš aicināja tiešām uh, atvainoties viņu vietā, un es iepazīstināšu jūs uh, ar sevi. Es esmu atbildīgs tieši par uh, komunikāciju aģentūrā, un es jūs informēšu par mūsu nostāju par, komuni, uh, par komisijas paziņojumu, ko jūs noteikti jau esat izlasījuši. Bet, nu, kāds ir vispārīgais konteksts? Jūs zinat, ka imigrāciju, milzu plūsme ir uh, dalību valstu patvērumu sistēmas nolikusi zem ārkārtīgi liels spiediens. Arī mūsu kopējā patvērumu sistēma ir zem spiediena. 28 jūlijā tiešām jau būs, panāk, būs sasniegta mūsu mandāta pirmā gada diena, un mēs varam piekrist visi, ka ASO patvērumu, Eiropas patvērumu atbalsta birojas tagad ir ļoti svarīgs uh, spēlētājs, lai risinātu situāciju, kāda ir šodien. Šodien līdz nedēļas beigām 250 pirstnieki uh, strādā pie Eiropas Savienības Turcijas vienošanās īstenošanas par uh, um, imigrantu pārvietošanu Grieķijā un Itālijā. Tas tiešām ir visai iespaidīgi raugoties, kāda bija mūsu operacionālā kapacitāte vēl tikai dažas nedēļas atpakaļ. Esošā uh, patvērumu situācija, kā arī e ASO darbība un aģentūras paplašināšanās uh, tiešām norāda uz to, ka šis ir īstais laiks, lai pārdomātu mūsu aģentūras mandātu. Šajā kontekstā tik tiešām es eh, um, varu izteikt savu apmierinātību ar komisijas paziņojumu saistībā tieši ar aģentūras mandātu. Mandāts ir jāpadara atbilstīgāks um, mūsdienu izaicinājumiem. Nu, ko mēs re gribētu redzēt šajā mandātā? četri galvenie elementi, kas mums ir īpaši svarīgi. Vispirms, uh, EASO e monitoringa loma, stiprināt mūsu operacionālo kapacitāti, lai mēs varētu um, darboties tur, kur tas ir nepieciešams. Treškārt, ir nepieciešams arī nodrošināt harmonizētu likumdošanas īstenošanu un visbeidzot uh, vēlamies spēlēt svarīgu lomu arī piedāvātajā Dublīnas uh, pārdales eh, šajā slogā. Vispirms par um, monitoringu lomu. Visi spēlētāji, kas piedalās šajā uh, krīzē, piekrīt tam, ka risinājums ir jārod Eiropas līmenī. Neviens izolēti nevar izsināt šo situāciju. Ir nepieciešama Eiropas atbilde, bet tas iet roku rokā ar ļoti striktu eh, noteikumu īstenošanu. Mēs EASO esam sagatavojuši daudz ziņojumus, eh, rīkus, instrumentus par visu mūsu darbības spektru. Tagad arī Mēs dibināsim ļoti svarīgas kontakts ar dalību valstīm, eh, ir nepieciešama uzticība. Uh, ar visām iesaistītajām pusēm, lai varētu pāriet nākamajā līmenī, nodrošināt efektīvu, vienotu likumdošanas piemērošanu. Otra lieta ir saistīta tieši ar operacionālo aģentūras kapacitāti. Mums ir jābūt spējīgiem sniegt steidzamu atbildi tad, kad tā ir nepieciešama, tur, kur tā ir nepieciešama. Šī krīzē norādījusi uz to, ka Mums kā patvērumu atbalsta birojiem ļoti ātri ir jāspēj nosūtīt cilvēki, lai palīdzētu. Un, lai to darītu, mums, protams, ir nepieciešama cilvēka resursi. Mums ir nepieciešama ātra šī, e, šī rezerves e, um, kapacitāte. Arī dalību valstīm ir pienākums sniegt savu ieguldījumu. Un mums ir nepieciešama arī šī rezerva EASO cilvēki, kurus mēs ātri varam nosūtīt uz krīzēm, tur, kur tās notiek. Trešā lieta ir tāda, ka ir nepieciešams nodrošināt harmonizētu likumdošanas piemērošanu. Harmonizēta likumdošana, protams, ir saistīta ar saskanīgu un pilnīgu likumdošanas īstenošanu. Mēs nākam klajā ar izcelsmes valstu ziņojumiem, bet vēl vispārīgāk eh, bīrojas arī analizē visu relatīvo informāciju par trešajām valstīm. Uh, Tas var sniegt lielu ieguldījumu arī dažādu konceptu, piemēram, drošu izcēlesmju valstu, drošo trešo valstu, drošo patvērumu valstu konceptu īstenošanu. Šo ziņojumu īstenošanai ir jānodrošina arī saskanīgāka darbība. ESO arī izveidojusi apmācību programmu. Esam apmācījuši tūkstošiem cilvēku. Mēs gribam apmācīt vēl vairāk, ar to vien nepietiek. Mēs esam pārliecināti, ka ja visi apmācību tiks apmācīti vienu vietu, tad mēs visi uh, nu, nāksim pie vieniem pašiem secinājumiem. Proti, mēs vēlētos, lai uh, daļa no šīs mācību programmas arī tiktu atzīta par obligātu, lai dalību valstis apmācītu aizvien vairāk uh, cilvēku šajos svarīgajos modeļos. Un ceturtais svarīgais punkts attiecas tieši uz šo Dublinas izdimin, izmitināšanas vai šo pārdales uh, mehānismu. Komisija min, ka esošais spēlē aizvien lielāku lomu. Arī EASO to var tikai atbalstīt, ņemot vērā arī mūsu biroja pieredzi ar esošajā izmitināšanas mehānismu um, darbā. Mēs darbojamies Grieķijā un Itālijā. Līdz ar to arī tad sagaidām, kā šīs diskusijas attīstīsies tālāk. Izmitināšanas mehānisms, kas balstās skaidriem kritērijiem, protams, atvieglos izmitināšanas īstenošanu. Tas veicinās solidaritāti un atbildības pārdali. Noslēgumā, godētais priekšsēdētāji, Ļaujiet man norādīt uz to, ka papildus uzdevumi, kas mums tiks uzticēti, mēs tā vismaz ceram, nozīmēs arī to, ka mums būs nepieciešams uh, lielāki cilvēku un finanšu resursi. Nevaram sagaidīt, ka mazākā simts cilvēku, kas strādā mūsu biroja mītnes vietā, varēs uh, izpildīt uh, visus mums uzticētos uzdevumus. Uh, Protams, kā mums tad būs nepieciešama adekvāta resursa, un es zinu, ka Eiropas parlaments ir vairāk kārt aicinājis atvēlēt ESO lielākus resursus. Tas nesen ir apstiprināts jūsu rezolūcijā par uh, situāciju vidusjūrā un par holistisko pieeju. Šo rezolūciju mēs varam tikai atbalstīt un paldies jums. Um, Godātie kolēģi, paldies. Vispirms, protams, Šembrikungam. Mums ir neliela problēma. Ņemot vairāk, ka laika ir ļoti maz. Un kā arī izsināt šo paziņojuma punktu. Pēc tam būs arī 11.30 ārvalstu kaujinieku ziņojums. Mēs eh, varam daudz nokavēt, bet nu, tad ieradīsies daudz mūsu kolēģi un gribēs piedalīties ziņojumā par šo, debatēs par šo ziņojumu. Bet tagad ir uh, eh, 14 cilvēki, kule, kuri vēlas izteikties tieši par šo jautājumu. Mēs to sadalījām divās daļās, bet pēc tam būs arī legālās migrācijas jautājums, bet nebūs iespējams uh, šo visu pagūt. Līdz ar to es uzklausīšu visus, kuri pieteikušies runāt. Tā skaitā arī referentus par Dublīnu, izmitināšanas un citiem jautājumiem. Aicinu izteikties par paziņojumu komunikāciju. Ja mēs visu sadalīsim, mums vienkārši nepietiks laika. Ņemot vērā sarežģītību un aicinu izteikties tikai un vienīgi par komunikāciju, par šo paziņojumu. 14 cilvēki tātad pieteikšies runāt. Nu, lūdzu, uh, aprobežoties ar divām minūtēm. Lenārds kungs, sāksim ar jums. I'm, I'm in the, in the... Es uh, došu vārdu pēc uh, uh, pieteikšanās uh, kārtības. Lenārds kungs, paldies! Paldies arī par prezentācijām. Es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka mēs varam tagad skatīties arī ilgtermiņa perspektīvā un nevis tikai runāt par uh, šo ārkārtas krīzi, kas ir aktuāli un kur ir jāatbild nekavējoties. Bija pārsteigts par komisijas pirmo paziņojumu, jo tur izskatījās, ka nevarēja īsti saprast, ko tad viņi prasa. Abas opcijas, kas tu tagad ir prezentētas, tās var, protams, darboties uh, tikai tad, ja 28 dalību valstis vēlas uh, to visu īstenot arī praksē. Mēs redzējām arī to no pirmās izmitināšanas mehānismu Itālijas Grieķijas gadījumā, ka, nu, dalību valstu grība gluži nav. Uh, tik aktīvi. Nu tad kā komisija ir iecerējusi šo sistēmu īstenot ilgtermiņā par pārējām opcijām? Jā, pavisam īsi. Tātad tas bija par ilgtermiņu, par īstermiņu, par šiem sekundārajām plūsmām, par Eurodex sistēmas izmantošanas paplašināšanu. Tie nu ir priekšlikumi, kurus mēs varam izstrādāt daudz ātrāk. Mums nav jāgaida. Uh, ilgi, lai nāk klajā ar šiem ziņojumiem. Tiešām aicina Eiropas komisiju uh, rīkoties ļoti raiti uh, darbā ar priekšlikumiem. Paldies. Jā, ļoti labi. Uzdodiet konkrēts jautājums komisijai. Vikstrēms kundze atgādinu, viņa ir arī referente uh, Dublīnas regulas pārskata ziņojumā. Paldies! Jā, es varu izteikties īsi. Es uzskatu, ka komisijas paziņojums ir tiešām iedvesmojošs, jo tas uh, arī, nu, beidzot norāda uz tādu līderību un uh, vīziju laikā, kad valstu valdību vadītāji ar nelieliem izņēmumiem uh, vispār par to nerunā. Tātad uh, no vienas puses patvērums un legālā imigrācija no otras puses. Vēlos īpaši izcelt to, ka Eiropas komisijai, protams, ir uh, jādomā arī ziņojums, ko pieņemām pagājušajā nedēļā Strasbūrā par holistisko pieeju imigrācijas jautājumu risināšanā, jebkura tiesību akti izstrādai, ņemot vērā arī abas, rezolū, abas rezolūcijas, ko pieņēmām pagājušajā gadā. Politiskais signāls tur ir kristāli skaidrs. Šis nu ir tas virziens, kura kurā vēlas iet šī institūcija, un to atbalstīja absolūts vairākums. Izveidojot vienlīdzīgu atbildības pārdales sistēmu, lai izmitinātu patvērumu meklētājs visās 28 dalību valstīs, lai atrisinātu esošo situāciju, kur uh, tikai Eh, neliels skaits dalību valstu piedalās šajā izmitināšanas schēmā. Uzskat, ka komisijai jānāk lai ar ambiciozu priekšlikumu atbilstīgi otrajai opcijai šajā paziņojumā, kur arī eh, ir atsauc uz holistisko pieju imigrācijas uh, jautājumu ziņojumam, kas tika pieņemts parlamentā. Ja komisija šādi rīkotos, tad uh, nākamās likumdošanas uh, Uh, saturu vairākums atbalstīs Eiropas parlamentā. Un es nevaru vispār iedomāties, ka Eiropas parlaments varētu pieņemt kaut ko mazāk par šo. Paldies! Paldies! Jānis Gijoms Kundze, kas ir uh, arī uh, ziņotāja par drošajām izcelsmes valstīm. Es um, par šo tieši neizteikšos lai izteiktos īsāk, Dublinas regula ir uh, mm, Eiropas patvērums sistēmas stūrakmens, tas ir tiesa. Esošā krīze norāda uz to, ka uh, nu, šī sistēma ir jāmaina. Taču, ja Dublinas regula ir jāmaina, tad tā var optimāli darboties tikai tad, ja paralēli uzņemšanas uh, procesi uh, arī tiek harmonizēti dalību valstīs. Nu, kas mani satrauc komisijas paziņojumā, tas ir tas, ka. Nu, runa ir tikai par tādiem restriktīvākajiem noteikumiem, par sankcijām, par eh, pretkrāpniecības dažādiem pasākumiem, un es nedomāju, ka tas, tā ir labākā pieeja. Es nedomāju, ka Tagad mēs tiešām varam rēķināties ar to, ka šī sistēma ļoti labi darbosies, šī bēgļu izmitināšana Eiropas Savienībā, mm, lai arī es domāju, ka šai sistēmai ir jābūt efektīvākai, bet nu realitāte norāda uz pretējo. Nu tā kā mēs nevaram rēķināties, ka šī sistēma būs veiksmīga, tad nu mēs nevaram īsti būt droši. ka Nu, tiešām tas novadīs pie laba rezultāta, nu, bet tā ir e, ironija un priecājos, ka komisija pēdējā laikā tiešām arī iestājas par ļoti ambiciozu patvērumu regulas pārskatu. Nu, pat ja bieži vien mēs atstamies pret dalību valstu celtajiem mūriem. Nu, šī sabotāža jau no paša sākuma, kas ir novērojama, un tas tiešām ir satraucoši. Nu, jūs prasāt mūsu viedokli par pirmajiem priekšlikuma elementiem. Es te pilnībā varu atbalstīt otru opciju, kas tiek piedāvāt sākarā ar Dublīnas regulu ir šī izmitināšanas atslēga, ir šī izmitināšanas schēma, kompensācijas eh, elements ilgtermiņā. Tas nozīmē, ka arī nu, būs jāizveido tāds supera patvēruma atbalsta birojs, kur arī tiks izskatīt pieteikumi patvērumam, un es atbalstu arī ASO mandātu stiprināšanu. Tad mēs arī redzēsim, nu, ko komisija piedāvās uh, attiecībā uz citiem patvērumu tiesību aktiem par procedūru, direktīvu, kvalifikācijas direktīvu, uzņemšanas direktīvu. Šeit pirmās šīs direktīvas tiks aizstāts ar regulām, ja pareizi sapratām, nu, lai būtu pēc iespējas lielāka konverģence. Patvērumu jomā mēs te ļoti arī raudzīsim, uh, kā š, šīs izmaiņas tiks uh, īstenotas, bet, nu, uh, Esmu arī satraukta par priekšlikumiem par legālās imigrācijas aspektu, nu te nekā daudz nav jauna, salīdzinot ar iepriekšējo situāciju. Nu, lūk, tie ir trīs punkti, kurus es vēlējos minēt. Okay, thank you. Um, Cornelia Ernst, please. Paldies, Kornelijāns, lūdzu. Danklūt. Paldies, Klod. Trīs lietas. Pirmkārt, tas, ko sacīja kolēģi pirms manis, es vēlos to atbalstīt. Mēs tagad eh, ārkārtas mehānismu eh, Dublinas eh, regulas ietvaros tālāk netiksim. Tas jau nu ir skaidrs. Ja tas viss beidzas ar to, tad Dublins pārskatīšana nav nepieciešama. Tad vienkārši turpinās e, viss tas, kas līdz šim ir bijis. Tātad katastrofāli. Otrakārt, jā, mums ir nepieciešams e, kvotus e, ievērot sadalījumu, bet tas jau ir saistībā ar Dublinas regulu. Dublinas ir, sistēma ir savādāka. Ierodoties valstī, ir jāreģistrē cilvēks, nu, Mēs uzskatām, ka Dublina ir, sistēma ir izgāzusies kā tāda, un uh, Eiropas uh, Savienības tiesas spriedumi pret Itāliju un Grieķiju jau to parāda. Uh, tātad bēgļu kvotu sadalījumā ir jāņem vērā arī tas, kāds ir saiknes, ģimenes saiknes. Uh, tas viss ir jāņem vērā. Nav jēgas sūtīt kādu uz Lietuvu, kur, kuram ir ģimene Francijā. Un tas skaidrs, ka ir pilnīgi neloģiski. Un es varu tikai atbalstīt, ka šis cilvēks, e, protams, ka gribēs tikt pie savas ģimenes. Mums ir jāņem vērā tas, ka ģimene ir jāapvieno, ir jātiek, jāformulē skaidrus kritērijus. Sekundārā migrācija nav jādiskriminē Es domāju, ka ir ļoti grūti diskriminēt šādu prasību. Skaidrs, ka vienmēr būs centieni dzīvot tur, kur ir eh, labāka pielietojums praks, prasmes. Jāzo tālāk. Ne, nezinu, vai tur būtu jā, jālēm par patvērumu jautājumu visiem. Kur tur ir pievienotā vērtība? Ja neskaita to, ka Eiropas eh, Savienībai ka, ka būtu vienviet visas patvēruma eh, pieteikumi. Viss jau atkarīgs no līmeņa, vai mēs eh, tādējādi arī radām iegūmus bēgļiem, un es apšaubu, ka tā tas ir. Arī personāla sadalījums eh, nedomāju, ka tas ir pietiekams, un arī kontrole pār īstenošanu Tur man vienkārši jāsaka, nu, lai tev veicas ar tādu plānu. Es īsti nespēju iedomāties, ka tas viss iet cauri šo, šai iestādē. Es, tas nav tādēļ, ka jūs, e, manuprāt, netikt galā. Es domāju, ka vienkārši tam nav nepieciešamie priekšnosacījumi. Paldies, Argentīnī kundze. es dzirdēju no Eiropas komisijas pārstāvs sacītā, ka ir nepieciešama fundamentāla reforma. Uh, Es neesmu pārliecināts, ka tas ir tas, kas ir mūsu priekšā. Bet es varu piekrist, ka ir nepieciešams eh, harmonizēt eh, patvērumu un migrācijas sistēmas. Līdz ar to šeit ir nepieciešami grozījumi, varētu būt laba ideja, bet jautājums ir saistīts ar harmonizēšanas līmeni, tiesību līmeni, kvalitātes līmeni. Ja mēs harmonizējam pēc zemākā kopsaucēja, tad ir problēmas. Un paskaroties komunikāciju, šo paziņojumu, saistībā ar kvalifikāciju direktīvu tiek ierosināts, ka ir eh, piesaistošie faktori un uh, citi jautājumi, kas ir jāņem vērā. Nu, Es nezinu, vai tas ir saistībā ar kvalifikāciju direktīvu e, jārisina. Manuprāt, tas izskatās pēc tā, ka mēs pazemināsim tiesību līmeni. Šeit ir ierosinājums re, veikt vairāk regulārus pārbaudas par subsidaritāti. Pārbaudas jau nav problēma kā tāda, bet tas nozīmē, ka ja tiks kontrolēts biežāk, mēs varētu e, šo e, aizsardzību mazināt uzņemšanas nosacījumu regulu ir nepieciešams grozīt. Manuprāt, mēs to tikko izdarījām un dalību valstis to tikko sāk īstenot. Un tagad jau prasīt atkal eh, grozīt to, lai eh, tas principā atkal virzās pie zemākā kopsaucēja. Sankcijas par sekundāro pārvietošanos, lai cilvēki to nedarītu. Vai mums tiešām liekas, ka tas palīdzēs? Ja cilvēks ir e, tālāk pārvietojas citu vietu, un tas ir paziņojumā, ka tādējādi tiks pārskatīta patvēruma pieteikuma, es teiktu, ka e, tas ir nelegāli ka e, cilvēki tiek par sekundāru pārvietošanos sodīti. Šeit pietrūkst legālo maršrutu uz Eiropas Savienību, manuprāt, tas pat nosaukumā ir minēts. E Es atzinīgi vērtēju EASO plānus, bet šo paziņojumu es lasu ar tādu domu, ka papildus stiprināšanai EASO, lai tā varētu harmonizēt eh, atbilstošā līmenī eh, migrācijas un patvērumu politika ir ilgtermiņā. To es saprotu no šī paziņojuma, kas, manuprāt, nav īsti veselīgi. Godīgi sakot, ja šāda ir reakcija uz bēgļu krīzi, uh, tā, tā ir tām dalību valstīm, kas eh, vēlas nonākt pie situācijas, ka mazāk cilvēku ierodas. Tas nenozīmē, ka samazinās to cilvēku skaits, kas bēg no kara. Un vakardienas ziņās tas, ka bērni, bērniem Grieķijā eh, nomet, bēg nometnēs nav ko ēst. Kirkopkungs. Pavisam īsti priekšsēdētāji. Es atvainojos, man jāpiemina, eh, ka jūs esat arī referents par krīzes pārvietošanas mehānismu ziņojumu. Jā, paldies, tā ir. Pirmkārt jau ir eh, tik tiešām jāuzsver eh, nepieciešamību migrāciju un patvērumu skatīt kā divas nošķirts jomas, jo tur nepieciešama atšķirīga pieeja katrai jomai komisijai. Uh, ir e, nepieciešams ciešāk strādāt ar e, ANO bēgļu komisariātu. Tas ir jānodrošina pēc iespējas ātrāk un tālāk. Sarunās ar trešajām valstīm par statotiskām e, vienošanām un par palīdzības sniegšanu. Tas ir jāsasaista ar atpakaļ nosūtīšanas un atpakaļ uzņemšanas līgumiem. Tas šobrīd nav izdarīts. Dublinas sistēmas sakarā jāsaka, ka mums nevajadzētu izgudrot riteni no jauna, vajadzētu saglabāt pašreizējo principu par eh, patvērumu pieprasīšanu pirmajā valstī. Un tālāk eh, esmu iesniedzis arī grozījums, kas nosaka, ko, ko vēl var grozīt. Prasot eh, Eiropas Savienību kā tādā patvērums. Tas nozīmē, ka tas būs papildus eh, piesaistošs faktors un būs eh, lielāks spiediens ehm, attiecībā uz šiem bēgļu uzņemšanas centriem. Tad eh, ir nepieciešama labāk apmainīties ar informāciju starp pašreizējām datu bāzēm, tas mums varētu nākt tikai par labu. Un es uzskatu, ka ir svarīgi arī uh, Eh, veikt esošo tiesību aktu horizontālu pārskatīšanu, lai novērstu mūsdienu verdzību. Pārāk daudz balto plankumu, nepietiekam eh, sankcijas un ir, manuprāt, arī nepieciešams nonākt pie tādas politikas, kas eh, skaidrāk runā par integrāciju pilsonisko integrāciju. Ja mēs šīs lietas izdarītu, es būtu daudz apmierinātāks ar šiem priekšlikumiem, nekā tas šobrīd ir. Paldies! Malim Bjork tālāk. Paldies! Liela daļa no bažām, kas ir man, to jau pieminēja kolēģi. Manuprāt, šis dokuments un konkrētie priekšlikumi pārāk eh, atgādina represīvus pasākums. Uh, runājot par piesaistošiem faktoriem, piemēram. Tas tikai uh, palīdz dalību valstīm sacensties par zemākām prasībām, un uh, tas tikai mudina bēgļus ne, nedoties uz Eiropu, neprasīt patvērumu. Mēs atbalstam Eiropas risinājums, ja tie balstās uz pieaugošu atbildību bēgļu uzņemšanai. Ja tas ir par uh, beig, par robežu slēgšanu un eh, militarizēšanu, tad mēs to nevaram eh, praktiski atbalstīt. Par Dublinu jau daudz kas tiks sacīts. Manuprāt, ir jāizvēlas otrā opcija ar zināmiem iebildēm. Nedomāju, ka mēs esam gatavi eh, atbalstīt tādu regulējumu, kā tas tiek ierosināts šajā dokumentā. Uh, Īsi vēlos pievērsties eh, pārvietošanas jautājumam. Būšu referente eh, tieši par šo jautājumu. Un arī tur es šajā dokumentā saredzu vēlmi sasaistīt eh, pārvietošanos ar vienošanos ar trešām valstīm. Manuprāt, tādējādi tiek kropļots mehānisms, kas balstās starptautisko solidaritāti, uzņemt cilvēkus, kuriem ir nepieciešama palīdzība. Uh, Um, bēgļus, kuriem ir nepieciešama uh, droša dzīve Eiropā. Un mēs izkropļojam šo mehānismu, padarot to atkarīgu no esošiem vai nākotnē noslēgtiem uh, līgumiem, līdzīgi kā tas ir ar Turciju šobrīd. Tas nav tas ceļš, kur mums vajadzētu izvēlēties. Es vēlētos to e, pateikt komisijai, lai viņi neierosina to savā nākamajā priekšlikumā. Tāpat, manuprāt, pietrūkst, kā jau minēts, eh, legālās eh, iespējas nokļūst, nokļūt Eiropā. Jā, tik tiešām man bija eh, jāpiemina, ka jūs būsiet jaunā ziņojuma par pārvietošanu referenti. Un Salīnī kundze tālāk. Vidente, paldies priekšsēdētāji. Es runāšu par otro opciju, jo pirmā opcija. Uh, ir um, tikai tāda operācija, kas mums aizmēlē acis, bet mums ir jāstiprina Eiropas Savienība arī simboliski, formāli. Tas viss jāiekļauj, visu, tas viss ir atrunāts līgumos, taču dalību valstu gribas ir ļoti maz. Tad ņemot visu to vērā, arī jūs sakot komisijas drosmi, uh, cieši noteikti šo saikni starp iebraukšanas valsti un pieteikumu prasību. Tam šai saiknē ir jātiek pārautai. Izmitināšanas sistēma, jā, tas ir ļoti labi, bet mēs EASO nevaram uh, paplašināt uh, vēl mandātu EASO ar Eiropas Savienību un daļu no val, dalību valstīm. Šis birojs nav vienkārši kaut kāda uh, tehniskā institūcija. Mēs nevaram teikt, ka EASO nevar to izdarīt, nevar izvērtēt, jo tikai. Jo, Ar tādu pārāku pozīciju par dalību valstīm mums izdosies izvairīties no valstu egoisma. Uh, Arī Eurodāk uh, ir jāpalielina potenciāls, bet tas nozīmē to, ka dalību valstīm ir jābūt iespējai piekļūt Eurodāk datiem, bet tas vēl tā nav. Es tagad skatos šo prīmas līgumu ko e, tieši arī pārakstījusi Austrija. Un Austrija pašlaik mēs ļoti zina, labi zinām ceļu žogu. Uh, uz robežas un pārkāpja Eiropas Savienības noteikumus, bet te ir jābūt pārobežu sadarbībai. Nu, iedomājieties, kā tas viss ir. Itālija, piemēram, 5. gada prīmas nolīgumu ir saņēmusi 9. gadā, bet nav to vēl aktualizējusi norādīja, jo te mēs, protams, runājam ar valdību pārstāvjiem citām valstīm, ka ir ļoti grūti valstīm piekļūt Eirodaki informācijai. Ne tikai tur nosūtīt savus datus, bet arī piekļūt. Eurodaka atgādinu. Ir arī jaunajā Frontex regulā pār robežu uh, pārvaldību Eurodak arī ir minēts uh, ziņojumā pār uh, teiks, atpakaļ nosūtīšanu, par nelegālo imigrantu atpakaļ nosūtīšanu. Eirodak spēlē ļoti svarīgu lomu, ir ļoti svarīgs. Uh, svarīgi arī sasaistīt savā starpā šīs dažādās kontrolas sistēmas, jo šīs saiknes vēl nav. Tātad vairāk Eiropas Savienības un vairāk uh, arī saiknes ar dažādajām šīm aģentūrām. Thank you, Mrs. Zippel. Paldies, Zipelskundze. Paldies. Daudz, kas jau tika pieminēts, tādēļ es centīšos koncentrēties tikai uz atsevišķiem elementiem. Nilsenkungs no komisijas sacīja, ka 2015. gads parādīja, ka Dublina sistēma nedarbojas. Tā tas nav. Mēs jau gadiem ilgi zinām, ka Dublinas sistēma īsti nedarbojas, un daudzi kolēģi šeit un arī ārpus parlamenta jau gadiem ilga, ilgi prasa kaut ko jaunu tā vietā. Esmu mazliet pārsteigta un apjukusi, Ņemot vērā, ka tikai decembrī un šī gada janvārī komisijas viennozīmīgi runāja par Dublinas sistēmas pārskatīšanu, Un tagad tas, ko mēs redzam, ir paziņojums. Nu, piedodiet, es sagaidīju priekšlikumu jaunai regulai vai direktīvai, ne jau kaut kādu paziņojumu. Un runāt par uh, sekundāro kustību un piesaistošiem faktoriem, par ko mēs šeit runājam, izmainīsim nosacījumus, lai tie būtu tik slikti, ka neviens negribēs ceļot uz Eiropu, nu, tas taču nav nopietni. Runājot par sekundāro kustību vai pārvietošanos, šeit jau pirmkārt ir jāņem vērā ģimenes atkal apvienošanās un e, patiesās informācijas sniegšana bēgļiem par izaicinājumiem un īstajām iespējām, kas viņiem būtu vienā vai citā no dalībvalstīm. Tāpat arī vēlas uzdot jautājumu komisijai, jo vairākas reizes Nielsen kungs pieminēja cīņu pret neregulāro migrāciju. Es vēlos noskaidrot, ko tas nozīmē, jo katrs migrants šobrīd ierodoties Eiropas Savienībā ir neregulārs migrants, ieskaitot tos, kas bēg no Sīrijas, no Eritrejas, Viņi visi ir neregulāri, līdz ar to cīņa pret neregulāriem migrantiem, ko jūs ar to vēlējaties sacīt. Vai tas nozīmē to, ka jebkad nākotnē, kad kāds ierodas Eiropā, mēs teiksim, nē, jūs esat neregulāri migranti, ejiet projām? Jeb, piemēram, mēs izmantosim Āfrikas trasta fonda naudu, lai, teiksim tā, uzlabotu robežu pārvaldību Somālijā, Sudānā un Eritrejā tā rezultātā iegūstot to, ka tie, kas vēlas bēgt no spīdzināšanas, būs spiesti palikt tajā valstī. Vai tā ir cīņa ar neregulāru migrāciju? Un ja nē, tad ko īsti tas nozīmē? Attiecībā uz patvērumu sistēmu es pilnībā piekrītu, ka ir nepieciešama papildu harmonizācija. Uh, bet nevis tāpēc, lai pazeminātu kritērijas. Vispirms ir jāpārbauda, vai visās direktīvās un regulās minētie kritēriji arī tieši dalībvalsts līmenī tiek īstenoti. Un pēdējais teikums par legālu migrāciju. Mums nevajadzētu jau kopā šos jautājumus. Ja mēs runājam par patvērumu meklētājus, tad legāla migrācija nozīmē arī humanitārā vīza vai pārvietošana. Uh, un aizsardzību patvērumu meklētājiem nekad nevar būt saistīta ar e, jebkādu veidu kvalifikāciju, kas ir ļoti atšķirīgi no bēgļiem, patvērumu meklētājiem. Šī situācija ir tāda, ka cilvēki, kas bēg no nabadzības, meklē labākus dzīves apstākļus, meklē labāku darba vietu, un tad, protams, ir nepieciešami pilnīgi atšķirīgi legāli ceļi, tā skaitā zilā kartīte, tās pagarināšana, paplašināšana, bet mums jābūt piesardzīgiem debatējot par to baltajā grāmatā, jo uh, ir šie legālie veidi un tos nevajadzētu jau kopā. Paldies, Holmajers kundze! Vispirms es vēlētos Eiropas komisijai izteikt pateicību par to, ko viņi ir sagatavojuši. Uh, jo uzskatu, ka esam tādā situācijā, kur mums vajadzētu realistiski skatīties uz lietām. Ir jau jauki, ja mums ir vīzijas un e, vēlmes, bet dalību valstīm pirmkārt ir jāpiekrīt šīm vēlmēm, otrkārt jāīsteno tā, un treškārt jāskatās, vai to vispār var izdarīt. Esmu pateicīga par priekšlikumiem no goja puses kad viņu pašu valdība, piemēram, Grieķijā, ir atbildīga par to, ka tur cilvēki stundām stāv rindā, lai vispār kaut ko ēst dabūtu. Tur ir atšķirības starp vīzijām un e, realistisku rīcību, tad, kad paši esat valdībā. Protams, ka tas ir absolūti nepieņemam, ka cilvēkiem Grieķijā stundām ir jāstāv rindā, lai e, kaut ko ēdamu vispār saņemtu, un 50 tūkstoši bēgļi, kas tur ir klāt, skaidrs, ka Grieķijas e, valdībai ir jātiek ar to galā. Gan EASO, gan Frontex vairāk kārt ir piedāvājuši lielu palīdzību, tāpat arī starptautiskās organizācijas, un bija ļoti ilgi salīdzinoši jāgaida, līdz Grieķijas valdība beigās bija gatava pieņemt šo palīdzību. Un tad tie arī fakti, kas ir jāņem vērā, kas atbilst realitātei. Es atzinīgi vērtēju EASO stiprināšanu tieši krīzes situācijā arī dalību valstīm, kas ir sarežģījumos eh, nonākušas patvērumu pakets īstenošanā, tad EUZO eh, var kalpot kā labs instruments eh, koordinēšanai starp dalību valstīm, lai nodrošinātu nepieciešamo pienesumu. Bet EASO personālam ir jābūt tādam, uh, lai tas var atbilstoši un saulēcīgi rīkoties. Tā skaitā no dalību, valsts, eh, dalību valstu pusēm ir jābūt arī atbalstam, jo tas nevienmēr tā notiek. Uh, Ne visas dalība valsts ir gatavas pieņemt EASO palīdzību, un mums ir jābalsta EASO, lai tā varētu būt pietiekami leģitīma uh, un varētu rīkoties, nevis uh, nepārtraukti atdurtos pret pretestību. Arī par pārvietošanu. Mums ir nepieciešams pātrināt procedūras, ātrāk lēmumu pieņemšana nepieciešama arī no starptautiskā organizācija un eh, UNHCR puses, jo ja procedūra prasa 6 līdz 10 mēnešus, tas vienkārši ir par daudz, un cilvēkiem nav nekādas eh, vēlmes pieteikties šādām procedūrām. Tāpat laikā mums jāņem vērā arī tas, kā attiecīgajām dalību valstīm, kas uzņem šos bēgļus, nevis atsevišķus, bet, ja iespējams, tad eh, visas ģimenes, uh, lai uh, mums nav pēc tam Eiropas Savienības iekšienē jāsāk daudzi ģimenes apvienošanas eh, procesi. To vajadzētu ņemt vērā jau sākumā. Dublins temats. Aicinu pieturēties pie realitātes tomēr. Ja mēs vēlamies vispār lēmumu un neatdurtos pret dalību valstu pretestību, Tie, kas ir nonākuši grūtībās, tie vēlas pilnīgu pārdalīšanu, citi savukārt nevēlas atvērtas durvis. Es domāju, ka šeit ir svarīgi ņemt vērā uh, par opciju numur viens. Es nesaprotu, ka tas būtu brīvprātīgs mehānisms, bet gan, ka dalība valsts vēlas uh, noteikt to, ka tie, kas saskaras ar slodzi lielu, lielu spiedienu, paši arī pārņem daļu no šiem bēgļiem, rūpēties par viņu integrāciju. Otra daļa tad saistīta ar tiem, kas tiek pārvietoti, un šis pārvietošanas mehānisms nevar būt brīvprātīgs, jo tā kā tas šobrīd ir, nu, tas nevar darboties. Līdz šim dalību valsts ir uzstājušas tikai uz brīvprātīgu pārvietošanu, un tas nedarbojas, to mēs redzam. Bet pārdalīšana jau no pirmā bēgļa miera laikos, kad nekas nenotiek, tam nav, jo, tam nav jēgas. Krīzes laikos tas nedarbosies, jo viena vai divas valstis, kas saskaras ar lielu spiedienu, protams, ka tādā situācijā būtu vēl sarežģītākā situācija nonākt. Uh, Nu, tas nav brīvprātības mehānisms, es domāju, tur ir tas skaidrs. Bet tās, tā dalība valsts, kas lūdz palīdzību, arī pašai ir e, tomēr kaut kāda daļa jāuzņem. Ja tas tikai loģiski, jo tad pārējās dalība valstis reaģētu tikai ar lielu neusticēšanos. Tāpat es vēlētos ierosināt reālistiski skatīties uz lietām. Nu, nevar visas dalību valstis piedāvāt optimālākos standarts. Ja es redzu dalību valstis, kas paši saskarās ar lielām grūtībām, tad jāskarās arī, kā to saskaņot ar savu iedzīvotāju apstākļiem un jābūt realistiskiem. Nu, ne visi var piedāvāt tādus standarts, kāda ir Vācijā, Zviedrijā vai citās spēcīgās e, valstīs, ekonomiski spēcīgās. Ir dalībvalsts, kurām ir absolūti grūti vispār piedalīties šādā mehānismā kā tādā, līdz ar to ir tikai saprātīgi, ka komisija runā par to, ka ir e, piesaistoši faktori, jo mēs nevēlamies palīdzēt e, cilvēku kontrabandistiem, cilvēku tirdzniecības tīkliem, uh, Mm, mums ir arī skaidri jāzina, ka, ka attiecībā uz katru bēgli, kurš ieroda šeit, eh, kāds eh, bēglis nonāk organizētā noziedzībā, tiek eh, pārdots verdzībā vai sieviete nonāk piespiedu prostitūcijā. Skaidrs, ka humanitārā vīza un pārvietošana ir numur viens risinājums, nevis tie, kam desmit tūkstoši samaksājuši eh, cilvēku kontrabandistiem, varbūt nonāks Eiropas Savienībā, un tad sāk sūdzēties par bērniem, kas ir pazuduši. Kolēģi, pēdējie trīs runātāji mūsu sarakstā. Valēro kundze. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, centīšos neatkārtot to, kas jau ir izskanēja, ko ir teikuši daudzi kolēģi, vēlētos pievērsties vienam jautājumam, kas mani īpaši nodarbina pamatojoties uz komisijas teikto, ka ātri būtu jāvirzās uz priekšu, strādājot pie šā priekšlikuma. Tātad tika runāts par aizsardzības ar, um, direktīvu un aiz um, patvērumu procedūru. Nu, uh, tas jau prasa laiku, ir visi jāapspriež parlamentā, padomē, un tad arī dalību valstu parlamentos ir jāpieņem lēmumi. Un es atceros vēl, kā uh, Zviedrijā mēs uh, arī strādājām uh, pie um, uh, patvēru eh, aizardzības nodrošināšanas direktīvas pārņemšanas eh, Zviedrijas likumdošanā. Un ir jāraugās, lai mūsu nosacījumi nepasliktinātos eh, pēc šīs direktīvas pieņemšanas. Un tagad izskatās, ka it kā mēs gribām šos standartus pazemināt. Uh, nekā tas ir šobrīd. Un tad man ir tāds jautājums. Es baidos no tā, ka ja mēs uh, neizdomājam visu līdz galām un neparedzam sekus un darbojamies pārāk ātri un mēs, uh, nu, uh, ja ir regula, tad tas viss tiks ieviests visās dalībvalstīs vienlaicīgi, bet kā mums nodrošināt to, lai uh, tas būtu uh, kvalitatīvs tiesību akts, kas nodrošinātu labu uh, standārtu uh, ieviešanu? Nu jā, uh, mēs sakām, ka ir jāsteidzās, tagad tāpat šī steidzamības kārtībā tiek risināt arī jautājums saistībā ar cīņu pret terorismu bet, diemžēl, mēs nedomājam ilgtermiņā šādā situācijā, lai šie tiesību akti spētu darboties vēl daudzus gadus uz priekšu, ne tikai šobrīd. Paldies! Gracias, presidente. Pagal Santies kundze. Paldies. Eh, eh, jā, es eh, piekrītu Cecīlijai Vikstrēmai, ka jaunai Dublinas regulai ir jālabo tie trūkumi, kas šobrīd pastāv, ka tiek viss uzlikts uz tās dalību valsts pleciem, kurā šie patvaru meklētāji uh, iebrauc, un uh, tad izskan pārmetumi, ka šīs dalībvalsts nedara to, kas tām būtu jādara. Šie uh, reģistrācijas centri tagad kļūst par cietumiem. Tagad Eiropas Savienībā mēs cietsirdīgi izturamies pret cilvēkiem, kuri meklē patvērumu pret sievietēm, bērniem. Nu, tas ir absolūti nepieņēmami. Dublinas uh, reformā vajadzētu atbalstīt otro variantu bet ir jāparedz noteikti arī solidaritātes starp dalību valstīm, un tā ir pamata problēma. Nav droš, drošu iebraukšanas ceļu. Tas uh, nozīmē, ka cilvēki joprojām ies bojā vidusjūrā pašreizējā situācija ir tāda, ka padomi ir noslēgus vienošanos ar Turciju par to, ka cilvēki, kurus mēs uzskatām, ka ir jāizraida, tiks izraidīti. Padomi ir pieņēmusi politisku lēmumu e, būtībā e, piemērot pašreizējo Dublinas regulu pat e tādā pārspīlētā veidā, un tagad e, būtībā šie cilvēki, kuri mm, meklē patvērumu, notiek, nonāk militarizētās nometnēs, cietumos, bet kas notiks, cilvēki turpinās bēgt un ies bojā ar vien lielākā skaitā. Tādēļ mums ir jānodrošina uh, droši, legāli iebraukšanas ceļi, nu tā kā tas ir Kanādā, kā tiktu paziņots, cik lielu skaitu cilvēku esam gatavi uzņemt, un tad vairs nebūtu jāriskē ar dzīvību, un vīzu pieteikums varētu izskatīt vies konsulātos vēstniecībās visā pasaulē. Konsulārie dienesti ir tie, kas vislabāk pārzina nacionālo likumdošanu. Nu, netiek jau piešķirt šīs vīzas tā nepārdomāti. Uh, Un es domāju, ka tas būtu galvenais un pareizais risinājums, lai nodrošinātu uh, relokāciju. Ir jānodrošina uh, droši iebraukšanas ceļi. Mēs mainām sistēmu tā, ka tas uh, nepalīdzēs mums glābt cilvēku dzīvības. Pirms 80 gadiem mana māte bija bēgle, viņa bija maza meitene, viņa divus gadus uh, dzīvoja šķirti no ģimenes, viņa gandrīz noslīka uh, jūrā, kad uh, viņa devās uh, laivā bēgļu gaitās, viņa arī saslima ar tīfu un gandrīz nomira, bet uh, viņai tomēr izdevās izdzīvot. Paldies! Tack, herr ordförande, och tack till kommissionens representant. Paldies! Vinbergs kundze. Es uh, jāsaka, ka neko daudz gudrāka neesmu kļuvusi no šīm uh, diskusijām. Nu, tiek teikts, ka būši, būšot legāli iebraukšanas ceļi un arī būšot šī zilā karte. Uh, bet tas jau neko neatrisinās. Tiek runāts par jauniem instrumentiem, par slogu sadalu starp dalību valstīm un tā tālāk. Bet mums būtu vispirms jāatbild uz jautājumu, cik daudzus tad mums vajadzēs pārdalīt. Nu, bija 40 tūkstoši, tad jau 160 tūkstoši. Nu, mums būtībā jāsāk ir no pareizā gala risināt problēmu, jādomā par dalību valstīm, vai tās vispār vēlas piedalīties šādā uh, sadalas mehānismā, vai tas būs piespiedu mehānisms, un mēs nezinām, cik daudzus mēs gribam sadalīt, uh, un vai dalību valsts piedalīsies. Un ja tad ir runa par taisnīgu pārdalī, nu, ir runa ne tikai par uh, ekonomisko situāciju, darba vietu skaitu, iedzīvotāju skaitu, bet arī par integrācijas iespējām. Zviedrijā ir milzīgas problēmas tagad ar integrāciju, vai tad Eiropas Savienībai ar to arī būs jānadarbojas, tagad būs kaut kāda varbūt migrācijas iestāde jāveido Eiropas Savienībā. Un tāpat varbūt būtu jāuzklausa arī dalību valstu pilsoņi, ko tad viņi vēlas. Un tāpat jāatbild uz jautājumu, kas notiks ar dalību valstīm, kuras nevēlēsies piedalīties šajā procesā un pateiks nē. Un pēdējā uzstājas Elīja Šlaina. Paldies priekšsēdētāji. Es piekrītu kolēģiem par to, ka sagaidījām drosmīgāku komisijas priekšlikumu. Nu, šīs alternatīvas nav uh, līdzvērtīgas, tās nav neitrālas, un uh, daudz ko izšķirsa tas, kādas uh, alternatīvas tiks iekļauts komisijas priekšlikumā. Tikai otrais variants nodrošina reālas pārmaiņas patvērumu sistēmā, nevis vienkārši kosmētiskas uh, uh pārmaiņas. Mēs esam gatavi strādāt pie šā procesā, bet tad vispirms ir jāatzīst, ka Dublina sistēma ir cietusi neveiksmi, tā nestrādā, bet vai tad mums vajadzēs tagad samierināties ar Dublinu plus? Nu, visa šī sistēma ir ne, viss neadekvāta, tā jau gadu laikā nav darbojusies un būtībā dažas dalību valsts Eiropas Savienībā izskata 80% pieteikumu. Mēs parlamentā trīs reizes esam ar lielu vairākumu balsojuši par to, ka ir jāatsakās no Dublinas pieejas, ka centrā ir jābūt solidaritātei un vienlīdzīgai atbildības sadalēji un jāatsakās no pirmās valsts kritērija. Un ir jāie. Ja, ja, Eh, strādā parastajā sistēmā krīzes uh, sistēmas elementi, jāizveido centralizēta pieteikumu izskatīšanas sistēma, tā būtu Eiropas atbildība. Es arī saprotu kolēģu bāžas par sistēmas harmonizāciju, bet tas nedrīkst notikt uz cilvēku tiesību rēķina, nedrīkst pazemināt standartus. Es ceru, ka komisija neuzklausīs egoistiskās daudzu valstu valdības, jo šeit ir runa par mūsu savienības nākotni un vienotību. Paldies! Kolēģi, būsiet pamanījuši, ka mums jau sāk pietrūkt laika, jo mums vēl ir jāizskata nākamais jautājums - eiro just prezentācija, un visi jau ir ieradušies, kam par to jārunā. Nu, tiešām man žēl, ka mums ir tik ierobežots laiks pieejams, bet es eh, gribēju dot vārdu visiem referentiem eh, par šo jautājumu, lai komisija dzirdētu referentu viedokli. Un eh, varbūt komisija tagad varētu tiešām, nu, trīs minūšu laikā atbildēt. Es nezinu, vai, vai tas būtu pieņemami, bet es vēlējos, lai komisija varētu uzklausīt šīs kaislīgās uh, runas uh, un lai jūs uh, zinātu, ko mēs domājam. Un vispār nav jēgas jums tagad censties atbildēt, jo mums tik un tā nav laika. Un arī Šembrī kungam, es domāju, bija liederīgi dzirdēt kolēģu teikt to jo eh, katra uzstāšanās šodien bija ļoti būtiska. Līdz ar to mēs noslēdzām šo diskusiju, un es ceru, ka komisija pilnībā ņēms vērā to, kas tika teikts, un mūsu turpmākās diskusijas uh, tiks veltīts konkrētiem uh, priekšlikuma elementiem. Paldies, kolēģi, par jūsu pacietību, un tagad pārējiem pie devītā darba kārtības punkta ir Eiro Justa uh, prezentācija. Un Mišelē uh, uh Koniksai būs vārds. I'm going to start introducing it while uh... Nu, es izteikšu ievadvārdus jau pirms Mišēla mums pievienojas. Labi, kolēģi. Uzklausīsim Mišēla Konīgs Eirojustā. Uh, priekšsēdētājs prezentācija, jūs ziņojums par tā saucamajiem ārvalstu kaujiniekiem. Pēc prezentācijas būs arī viedokļa apmaiņa ar deputātiem. Nu, garāk neizteikšos, jo laika ļoti maz un vēlreiz atvainojos par to, ka novēlot sākām šo darba kārtības punktu. Esam gatavi uzklausīt jūsu prezentāciju, lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji kungs, godētie dāmas kungi deputāti, dāmas un kungi. Man ir tiešām gods uh, prezentēt jums eiro jūsu ziņojumu par ārvalstu kaujiniekiem un terorismu. Tas arī atspoguļo ziņojumu, uh, kas tika pieņemts pēc darba sanāksmes uh, jūnijā, desmit mēnešus atpakaļ. Pa šo laiku ir noticis ļoti daudz Es gribētu izteikt dažus uh, ievadvārdus ar jūsu atļauju priekšsēdētāji. Nu, pirmais uh, komentārs ir tieši saistīts ar upuriem. Uh, šis ir arī iemesls, kādēļ tik smagi strādājam. Nešauboties par to, ka mēs vēlamies uh, godināt visus upurus, ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ārpus Eiropas Savienības, tieši upuru dēļ, tieši šīs cīņas dēļ, lai, atbi, lai vainīgie tiktu saukt pie atbildības. Tādēļ arī no tiesiskā viedokļa mēs darām visu, lai novērstu terorismu uzbrukumus. Tieši upuri mūs motivē uh, tik smagi strādāt, lai apkarotu terorismu. Šis ziņojums, jāteic, eh, ir eh, apkopojums ziņojums, eh, tāds rezumē, pilnais ziņojuma teksts ir prezentēts iekšlietu ministriem pagājušā gada decembrī. Un tas ir slēpēns ziņojums. Uh, kopsavilkums arī ir ierobežotas izplatības, un tas man ir jāizceļ tas. Mēs apkopojām ļoti pieredzējošu prokuroru informāciju, kuri strādā un veic izmeklēšanu teroristu apkarošanā. Mēs mācāmies no viņu pieredzes, apmaināmies ar paraugu praksi. Ja esam uh, ja mēs izsūtītu šo ziņojumus visiem, tad, uh, diemžēl, uh, neviens vairs neuzticēsies eiro justam. Lūk, es uzstāju uz to, ka šīs ir uh, ierobežots piemības dokuments, es varu brīvi runāt par paraugu praksi un mācībām, ko esam guvuši, bet es, diemžēl, nevarēšu detalizēti izteikties par uh, tiesvedību, kas pašlaik notiek par izmeklēšanām, jo tas būtu absolūti neprofesionāli un nekādā gadījumā tas eh, nestiprinātu to uzticību, kādu mēs esam eh, izveidojuši pret terorismu izmeklētājiem. Arī um, pēdējo mēnešu laikā mēs eh, koncentrējamies arī tieši uz darbu, kas sniedz konkrētus rezultātus. Uh, Kopš um, vairākiem gadiem esam jau identificējuši šo ārvalstu teroristu, ārvalstu kaunieku problēmu. Tas ir noticis arī pateicoties ar mūsu sanāksmēm, uh, ar šiem uh, nacionālajiem kontaktpunktiem, ar kuriem tikāmies 11. gadā, un arī pēdējo gadu laikā, tad arī mēs, balstoties uz 5. gada padomas lēmumu, tiekamies ar viņiem regulāri. Šīs lēmums uzliek par pienākumu dalību valstīm arī izvēlēties šādu pretterorismu kontaktpunktu un sazināties ar Eirojustu. justu E, jebkurā izmeklēšanas stadijā. Tādēļ mums ir regulārs sanāksmes ar pretterorismu izmeklētājiem kopš 2005. gada. 2012. gadā viens no šiem e, izmeklētājiem mums lūdza pārbaudīt to, vai ārvalstu kaujinieki bija specifiski nacionāla problēma. Pateicoties arī jautājumu anketai, kādu mēs izplatījām pēc 11. Div, jau 12. gadā mēs arī atklājām, ka uh, ne tikai te konkrētajā valstī, bet arī vēl sešās citās valstīs bija šī realitāte. Cilvēki dodas uz Sīriju, Irāku un tad atgriežas ar uh, teroristiskām iecerēm. Daži jau arī rekrutēja citus finansēja terorista aktivitātes, un daži no viņiem arī tik tiešām bija apņēmības pilni uzbrukt šeit nevainīgiem cilvēkiem Eiropā vai citviet. Arī tādēļ 2013. gadā sākām strādāt tieši networking sanāksmēs ar ārvalstu kaujinieku jautājumu. To jau sākām pagājuši gadu, arī 14. gadams bija sanāksmes. Uh, Arī esam ziņojuši 13., 14., 15. gadā. Pirms visiem terorismu uzbrukumiem mēs konstanti arī strādājām pie tā, kas jādara vēl, lai strādātu efektīvāk un cīnīties efektīvāk pret terorismu. Kurš strādās ar to aspektu? Uh, ar konkrēto realitātes daļu, lai tas viss būtu efektīvi kādēļ ir nepieciešams tas vai tas, kad mums tas ir nepieciešams, kā mēs to visu varam atrisināt. Nu, lūk, tas arī būs manā prezentācijā. Eiro, jūs uh, sniedz statistikas datus? Nē. Mēs uh, operacionāli, strateģiski, taktiski apkopojam visu informāciju, kas saistīta ar cīņu pret terorismu. Tad, nu, simtiem tūkstošu ārvalstu kaujinieku, tad ir jautājums, kas tad mums ir tiesiski, juridiski nepieciešams, lai mēs varētu risināt šo sarežģīto problēmu. Mēs nevaram sarežģītu problēmu atrisināt o, vienkāršā veidā. Šī ir dinamiska problēma, kas mainās, tādējādi ir nepieciešama arī vairāk nekā dinamiska pieeja. Mēs arī pēdējo gadu laikā uh, aicinām izveidot kopīgu visaptvarošu pieeju. Un eh, arī šī tiesiskā daļa ir da, spēlē svarīgu lomu šajā pieejā. Piemērs. Vai ir svarīgi cīnīties eh, pret ārvalstu kaujiniekiem, ieslodzot viņus, ieslogot viņus cietumā? Cietumi ir radikālistu inkubātori konstanti esam teikuši, ka ieslodzījumam ir preventīvs efekts. Pēc Briseles uzbrukumiem tad viens no šiem uzbrucējiem sevi uzspridzināja, jo viņi nevēlas doties cietumā tam ir preventīvs efekts. Bet, nu jā, mums ir darīšana ar dažādiem ārvalstu kaujiniekiem, dažādi vecumi, dzimumi. Cilvēks dodas uz Sīriju, Irāku, kas piedalās eh, karos, konflikt zonās, un tad viņi atgriežas diezgan traumēti, un viņi atkal nevēlas veikt nekādus terorismu uzbrukumus. Viņu tiešām ir ļoti, da, viņi profils ir ļoti dažāds, komplekss problēma, mēs vienkārši nevaram atrasināt. Bet nu šī jo, tiesiskā daļa ir ļoti svarīga. Savos ziņojumos mēs arī aicinām izveidot kopīgu juridisko satvaru. Uh, ANO 2178 rezolūcija, kas ir pieņemta septembrī, arī 2015. Eh, gada uh, Eiropas padomes iniciatīvas, Eiropas padomes protokola pielikums par uh, terorismu prevenciju iniciatīva arī, kas tika pieņemta DG Home Eiropas komisijā. Uh, lai uzsāktu diskusijas par direktīvu par kopīgo juridisko sātvaru. Ar šo visu mēs ejam pareizajā virzienā. Jūs zināt, kopš 2002. gada mums ir pamatlēmums, kas eh, sniedz eh, definīciju par terorismu. 2008. gadā tā mēs, to mēs arī uzlabojām, arī iekļāvām apmācību, provokācijas un tam līdzīgi. Arī uh, Um, ceļojušo teroristu ieceres, arī tas, kā šī ceļošana tiek organizēta, vai mēs varam uh, novērst šo terorismu uh, pārvietošanu, teroristu pārvietošanos. Un tad arī ļoti labi, ka dalība valstis arī pieņem iniciatīvas, lai uzlabotu savu uh, likumdošanas atbilstīgi ANO rezolūcijas standartiem un Eiropas uh, lēmumu standartiem. Tas tiešām ļoti liederīgi, kā tagad arī visi sasaucas ar šo kopīgo nostāju. Un tādēļ ir nepieciešama arī šī direktīva. Mēs jau, au, jau aicinājām izvērst šo uh, kopīgo pieeju. Dažas dalību valsts ir tiešām likumdošanu ievērojami attīstījušas, izstrādājušas. Citās dalību valstīs nav šī likumdošana pietiekama, un to mēs arī redzējām pēdējā sanāksmē, kur tiekās pretterorismu izmeklētāji, kur uh, daudzi no šiem izmeklētājiem tik tiešām izmanto jaunās izmaiņas likumdošanām. Un mēs tiešām atbalstām to, kā Eiropas komisija arī aicināja eiro just sniegt savu ieguldījumu debatēs par to, kā praksē mēs varam uh, palīdzēt dalību valstīm izstrādāt labāk kopīgo likumdošanu, jo tik tiešām ir lieli trūkumi, kas, no, kas noved pie mm, trūkumiem arī izmeklēšanā. Tad, nu, arī tas, kā tiek definēts šī ārvalsta kaujinieki, vai viņi piedalās kādās terorista aktivitātēs, un tad attiecīgi arī tiek definēta viņa profils, arī jaunās sievietes un bērni, kas dodas uz Sīriju un Irāku un pēc tam atgriežas, tad viņiem tiek ārsts tie, tiesvedība, viņas tiek ties, tiesiski vajāti. Uh, jo šie cilvēki, piemēram, ir nodrošinājuši transportu, varbūt tādēļ, ka viņi ir gatavojuši ēdienu teroristiem. Un mēs redzam, ka, piemēram, šādu rīcību nesoda vienī, vienādi dažādās dalībvalstīs. Citās valstīs ir atkal problēma ar uh, šo pasīvo apmācību. Un kā katra likuma došana, tad arī soda šāda veida aktivitātes. Daudzas tiesas arī nosūta skaidrus signālus par uh, to, kāds, ja cilvēks dodas uz, tero, uz kara zonām, tas nav terorisms, kad atbilstīgi Ženevas konvencijai tas ir saistīts tieši ar humanitāro likumdošanu. Mēs arī jau uh, arī analizējām ļoti daudz tero, spriedumus, kas ir pieņemti terorisma jomā. Esam analizējuši visus šos spriedumus ļoti daudz tiesas nosūtīja skaidru signālu, ka šāda rīcība tiek uzskatīta par terorismu. Atsevišķas valstis ir pieņēmuši savus lēmumus atbilstīgi uh, 8. gada pamatlēmumam arī uh, Uh, šī um, krimin, arī šī krimināla, šis kriminālais kodeks, kā tad rīkoties ar kauniekiem, kas atgriežas no konflikta zonām, riska izvērtēšana. Par to, vai viņi ir ļoti bīstami, vidēji bīstami, vai um, nav tik bīstami, kā profilēt šos kaujiniekus. Uh, Šo paraugu praksi mēs arī uh, izplatījām starp valstīm un raudzījāmies, kā kurš var iedvesmoties viens no otra. Bet, nu jā, tas viss ir jāizdara juridiskā satvarā, ir skaidri jādefinē, kas ir bīstams, kaunīgs, kā mēs varam šādā veidā marķēt, ja var tā teikt, iezīmēt šo uh, kaujinieku. Un arī tieši cīņa pret tā saucamiem terorismu veterāniem, kuri nepārtraukti pārvietojas, uh, dodas uz konfliktu zonām un atpakaļ, kuriem ir jau ļoti gāra noziedzības vēsture. Arī terorismu jomā daži piemēri. Delakims bija arī tika, nu, Brā, Briselē aizmuguriski sodīt šeit Briselē vēl viens kāmikādze arī uh, Uh, pret viņu tika pieņemts uh, spriedums tiesā un ir daudz citi piemēri ļoti līdzīgi. Tas ir tiešām ļoti svarīgi, lai uh, mēs arī juridiski to visu varam rīsināt, lai būtu arī deradikalizācijas pieeja pirms tiesas, tiesas un pēc tiesas izmeklēšanā stadijā. Uh, jāpārbauda katra lieta atsevišķi, cik lielā mērā mēs varam arī piemērot alternatīvas sankcijas. Ļoti liels prieks, ka padome pēc Jūrovas uh, vadītās konferences 15. gadā uzdeva uh, eh, eiro justām arī strādāt pie šīm deradikalizācijas programmām. Uh, Bet ar to vien nepietiek. Mums ir arī jādomā par deradikalizācijas programmām arī kopienas līmenī, sabiedrības līmenī. Tad arī vēl daži vārdi par pierādījumiem, par digitāliem pierādījumiem, jo ļoti daudz terorismu aktivitātes notiek tieši internetā un sociālos mēdījos. Mums ir vēl problēmas ar šo pierādījumu apkopošanu. Problēmas ir arī ar uh, datu uzglabāšanas direktīvas noteikumiem. Jo dažādās uh, dalību valstīs ir dažādi šie noteikumi. Uh, Tad arī sadarbība ar trešajām valstīm ir ļoti svarīga. Daudz strādājam tieši par šo tiesisko sadarbību, bet nu, gatava esmu atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Holmaier, Pirmā Holmaiers kundze runās, lūdzu sākumā vēlos pateikties par šo lielisko ziņojumu un par to, ka jūs mūsu Lībe komiteju informējat vismaz par vispārīgāko. Es arī labi saprotu to, ka tekošās izmeklēšanas darbības nevar komentēt, jo ar to, protams, tiktu grauta šīs izmeklēšanas. Man ir pāris jautājumu attiecībā uz izdarītajiem secinājumiem. Pirmkārt, tā kā es esmu referente pretterorisma direktīvai, tad jautājums par to, ko mums darīt ar ārvalstu kaujiniekiem – tieši no krimināltiesību aspekta, jo skaidrs, ka direktīvas skar tikai krimināltiesību aspektu, bet nevar atrisināt citus e, arī steidzamus aspektus. Tad, ņemot vērā jūsu sacīto, es tā sapratu no jums, ka ir tikpat svarīgi arī strādāt ar pašu ceļošanas aspektu, ja tas saistīts ar terorisma nodomiem. Tad nevaram aizliegt ceļot kā, tā, kā tādu procesu, bet eh, tiešām tur, kur ir skaidri teroristiski nodomi, kur ir saistība ar teroristisku tīklu vai saistībā ar konkrētiem pasākumiem. Tur tas ir eh, svarīgs elements. Tālāk jautājums par eh, apmācību. Tur arī ir neskaidra situācija. Vakar uh, Itālijas prokurors, kurš ir ļoti pieredzējis šajā jautājumā un izmeklēšanā saistībā ar radikalizāciju, sacīja, ka ļoti radikalizējies islamists divu un četru gadu uh, vecas eh, meitenes eh, spieda skatīties šos islamistu video ar sodu izpildēm, eh, nu, tad eh, šeit ir jāskat arī jautājums par eh, pašu vecāku veiktām, veiktu izmantošanas gadījumiem, nu, pārkāpumiem. Runājot par informācijas apmaiņas ar dalību valstīm, par optimālām iespējām un sekmīgiem deradikalizācijas modeļiem, tā skaitā cietumos, un pasākumu īstenošanu, eh, kas novest pie tā, ka tie, kas tiek notiesāti, lai nebūtu spiesti veģetēt cietumos, eh, ir, protams, tie, kas eh, radikalizējas tur, un ir, protams, iespējams arī deradikalizēt cilvēkus. Protams, ka tas viss notiek jau daudz pirms tiesas man patīkami būtu tas, ja Eirojust mūs arī sadarbībā ar dalību valstīm, ar komisiju sniegtu mums informāciju. Mēs potenciāli varētu ar likumdošanas pasākumiem eh, turpināt šo darbu komitejā. Jau skaidrs, ka šeit ir nepieciešams krimināla tiesība aspekti ņemt vērā, bet ir uh, arī jāpievērš uzmanība deradikalizācijai. Tieši vēršot uzmanību uz konkrētiem pasākumiem dalību valstu līmenī. Bet vēlreiz paldies jums. Paldies. Kirkhop kungs. Vispirms paldies par šo prezentāciju. vēlos pievērst uzmanību pāris lietām. Pirmkārt, kā jūs zinat, ambīcijas saistībā ar harmonizēšanu attiecībā uz sodiem par pārkāpumiem Eiropā, vismaz manuprāt, paliek ambīcija līmenī, un tuvākajā nākotnē tas eh, netiks realizēts. Tomēr, tikmēr, šķiet, ka daži no jūsu priekšlikumiem saistībā ar tehniskiem standartiem uh, kas uh, saistīta ar informācijas uh, apmaiņas ar dalību valstīm, varētu tikt ņemtu vērā, un tas ir daudz uh, pamatotāk un sasniedzamāk nekā citas lietas, kur jums arī ir augsts ambīcijas. Protams, ka mēs šobrīd esam tādā situācijā, kur mums ir notiek plaša sadarbība. PNA, PN, pasažieru datu reģistrs, PNR, ECRIS un, un citas lietas. Tas viss ir ļoti noderīgi. Iespējams, ka tur ir jāliek lielāks uzsvers. Jo dažkārt mums ir problēma ātri risināt lietas. Tāpat arī attiecībā uz precizitāti informācijas apmaiņā tieši tādēļ, ka tehniskie standarti valstīs ir ļoti atšķirīgi. Un šajā kontekstā jāsaka, Es piekrītu jūsu sacītājām par sadarbību starp aģentūrām. Jūs pieminējat eh, Eurojust, eh, Europol un Frontex, tas ir acīm redzam, bet ir vēl arī citas aģentūras, kas varētu tikt iesaistīts. Un noslēgumā par kopīgu izmeklēšanas komandu izmantošanu. Eh, cik atceros no ziņojumiem pa, tālā pagātnē, tas, cik bieži tika izmantot šādas iespējas, nu, tas bija diezgan bēdīgi šī situācija. Tagad mēs redzam eh, arī tāds pozitīvāks uh, iznākums šādām kopīgām vienībām. Varbūt eh, būtu vērts uh, uh, just iesaistīties tādā pārskatīšanā, lai mēs e, konstatētu, vai nav kādas problēmas vai šķēršļus, e, kas neļauj šīs kopīgās izmeklēšanas komandas plašāk izmantot. Natālija Grīsbeka. E, paldies. Es arī vēlētos no savas puses pateikties direktorē par izcilo prezentāciju Šis uh, temats, kā viņi teica, jau daudzus gadus ir aktuāls bijis vēl pirms uh, šaušalīgajiem teroristu uzbrukumiem Eiropā uh, pēdējo mēnešu laikā. Nu jā, šīs uh, parādība ir uh, kā tāds astoņkājs, un uh, jūs par to ļoti pareizi stāstījāt. Jūs atgādinājāt arī, ka ir eh, nepieciešams ievērot konfidencialitāti. Un tāpat mums pirmkārt ir jādomā arī par eh, upuriem un viņu tuviniekiem. Nu, mēs eh, jūtam, saprotam, ka šīs sistēmas darbojas kā tīkls, ka tās darbojas ātri, eh, ka tās izmanto to, ka trūks, ka nav robežu un darbojas eh, ļoti elastīgi un ātri un izmanto modernās tehnoloģijas, un tas tāpat eh, uzsver, cik izcēl, cik svarīgi ir sadarboties dalību valstīm un varbūt reiza tas varētu notikt efektīvi, reālā laikā, un eh, cik ļoti svarīgi mums arī būtu, eh, lai būtu juridisks pamats un lai mēs eh, gūtu virsroku šajā briesmīgajā cīņā. Nu, man divi īsi jautājumi par jūsu teikto. Jūs minējāt sešas valstis, šo ārvalstu kaujinieku kontekstā. Es uh, laikam palaidu garām, kuras valstis tās ir. Manuprāt, tas šī parādība skar visas Eiropas valstis. Un otrs jautājums sasaucoties ar aktuālo situāciju. Mēs strādājam pie jaunās terorisma apkarošanas direktīvas. Jūsuprāt, uh, ko jūs vēlētos uh, uzsvērt uh, šajā direktīvā, ņemot jūsu darbu pieredzi un uh, pilnvaras? vajadzētu, šobrīd mēs pieņemam mazāk tiesību aktu, bet tomēr to ir vēl daudz, bet mēs tagad aktīvi strādājam pie dažādu tiesību aktu pārskatīšanas, un šī pārskatīšana tiek Uh, uzsākta uh, nu, dažu mēnešu laikā. Es uh, vēlos, lai šī direktīva tiešām būtu efektīva. Fosakungs. Paldies par šo prezentāciju. Man īstenībā tikai pāris jautājumu attiecībā uz jūsu konstatējumiem. Uh, Pirmkārt, vai no jūsu apstrādātajām lietā varat secināt, ka terorisms ir vairāk saistīts ar organizēto noziedzību? Ne tikai attiecībā uz eh, cilvēku kontrabandu, bet arī naudas atmazgāšanā un eh, līdzīgās eh, lietās. Protams, ka mums ir arī atjaunots uzsvars uz terorismu apkarošanu. Vai jums ir sajūta, ka mums varbūt ir nepieciešams uh, harmonizēt uh, lietas Eiropā attiecībā uz uh, definīciju, kas ir terorisms? Un treškārt, biežāk rodas sajūta, kas arī dalību valstīs ir jūtama, ka no šīm lietām izriet priekšstats par skaidrām struktūrām dalību valstīs. Mēs to mazliet no Vācijas zinām, kur veseli arābu klani, kas e, dominē atsevišķās, e, atsevišķās teritorijās, tā skaitā mošajās šajās teritorijās, vai jūs varat e, runāt par līdzīgiem secinājumiem? Paldies. Jurek kungs. Jā, paldies. Man ir pāris piezīmes par šo prezentāciju. Pirmkārt, paldies par to, ka eh, sniedzāt mums aktuālu informāciju, konkrētus datus arī saistībā ar to, kurā virzienā norit darbs. Tas arī uh, ieskicē precīzāk, kas ir Islāma valsts. Tātad tā ir organizācija, kustība, kas uh, vēlas karot ar uh, vairākām mūsu dalību valstīm, daudzām no viņām. Un tad tiek organizēts teroristisks darbības. Un pievienoties uh, Islāma valstī, principā nozīmē valsts nodevību. Un es domāju, ka tā, pret, kā pret tādu arī vajadzētu izturēties grūti saprast, kur sākas vai kur beidzas atbalsts un kur sākas aktīva kara darbība. Tam ir nepieciešams tiesiskais pamats. Lai tad, kad eh, kāds pievienojas šādai noziedzīgai grupai vai atbalsta to, palīdz, jautājums, vai tas pats par sevi jau nav noziegums. Šeit man tikai runa par eh, tiesu praksi Vienmēr taču var būt paredzēt eh, izņēmumus, eh, atvieglojums. Šeit runa par mūsu politikas virzienu un lietu kārtību. Un tur mums arī ir de facto darīšana šobrīd tieši ar šādu aspektu. Mēs esam karu stāvoklī, un mums arī jāuztver šie cilvēki kā mūsu valstu ienaidnieki. Tātad mēs esam šobrīd kara apstākļos. Tā kā, ja kāds izturas eh, pret valsti kā pret ienaidnieku, tad šī persona ir no valsts jāizraida, un es domāju, tam ir arī pietiekams pamats. Eh, citādāk ir, ja cilvēkiem ir dubult pilsonība un piedalās uh, Eh, šādā organiz, eh, šādas organizācijas eh, darbībā, tad vienas valsts pilsonību šim šā personai var atņemt. Nu, tas sarežģīts, protams, jautājums, ja viņam vairs sociālai apstākļi. Šeit nav tik daudz par nodomiem runa, bet vairāk par sabiedrību. Un mēs bieži vien ļoti neskaidri izsakamies radikalizācija pat par sevi arī ir e, tāds jauns apzīmējums. E, terorismu atbalstīšana, vai runa ir par e, aktīvu atbalstīšanu. Būtu labi, ja socioloģiski varētu šiem jautājumiem paskatīties, pētīt tos, kā izskatās situācija saistībā ar radikalizāciju, teiksim, pirms radikalizācijas, kas notiek, kas virza uz šo radikalizāciju. Tas, manuprāt, ir arī viens no svarīgiem eh, aspektiem, kur Islām valsts eh, strādā šajā virzienā tieši. Šie cilvēki taču dzīvo sabiedrībā, mēs viņus nevaram nošķirt no sabiedrības, un eh, ir svarīgi arī integrēt cilvēku sabiedrībā izolēt tos, kas nevēlas dzīvot miermīlīgi ar citiem, ir arī priekšnosacījums tam, ka netiek šie cilvēki ir tālāk radikalizēti. Sargentīnī kundze tālāk. Trīs jautājumi. Pirmkārt, jūs pieminējāt radikalizācijas novēršanu un alternatīvas risinājumus. Varbūt jūs varētu plašāk pastāstīt par alternatīviem risinājumiem, lai novērstu radikalizāciju. Otrakārt, jūs runājat par ceļošanas kriminalizēšanu. Es nezinu, vai tas ir labi pareizes risinājums, vai mums nevajadzētu pašu apņemšanos un eh, dalību apmācībās eh, kriminalizēt, bet ceļošanu kā tādu. Es zinu sīriešus, kuriem beidzot eh, ļāva doties atpakaļ uz kurdu teritorijām Sīrijā, pēc tam, ka viņi ilgi kā bēgļi dzīvojuši Eiropā, un tas, kā viņi ceļoja, ir tieši tāpat kā teroristi ceļot. Un ja mēs uh, kriminalizētu viņus par to, ka viņi dodas pie saviem vecākiem, tad tā ir problēma. Vai tiešām e, ceļošanas kriminalizēšana ir pareizais risinājums, vai jūs esat arī blakus efekts tam ņēmuši vērā? Un ārvalstu kaujinieki. Pirms tiesām Eiropā, protams, e, ir jāskaras uz šo posmu. Bet uz ko mēs balsīsim savus pierādījumus, ka kāds ir cīnījies e, daišu rindās? tikai uz izlūkdienas datiem, jeb ir arī kaut kādi citi avoti, kas tiek izmantot. Tāda nu būtu mani jautājumi. Paldies! Pirms es uh, e, dodu vārdu atkal Mišelai Koniksai, vēlēs uzdot arī savu jautājumu par dekalizāciju. Haumajers kundze un uh, Sargentīnī kundze tikko arī to pieminēja. Tātad mans jautājums ir pavisam atklāti no Eurojust, e, kas aģentūra, kas seko šai lietai, jo principā lielākā daļa neskat šo aspektu. Vai ir tāda krīzes sajūta šeit? Jo skaitļi varbūt nav tik lieli attiecībā uz eh, individuālām personām, kas eh, ir radikalizējuši tādā kultu izpratnē, bet ietekme varbūt milzīga, ne tikai attiecībā uz dzīvībām, bet arī uz to, kā likuma paklausīgi eh, musulmaņu kopienas eh, dzīvo, kā pret viņiem izturas. Jūsu aģentūra ir viena no tām, kas skatās uz šo jautājumu, pēta to. Vai ir eh, kāds aspekts, kur valdības ir īstenojuši, piemēram, antiradikalizācijas aspektu kur ir ar labiem nodomiem sagatavoti eh, pasākumi pret radikalizāciju, bet eh, eh, īstenošana klibo. Skolās, piemēram, kur pierādījuma līmenis ir diezgan zems. Vai jūsuprāt dalība valsts atbilstoši rēģē uz šo svarīgo jautājumu? Krimināla tiesības sistēmas katrā dalību valstī ir ļoti atšķirīgas. Vai tiešām pastāv kāda kohēzija starp to, kā prokurori strādā šajos jautājumos dažādās dalību valstīs? Es zinu, ka jūs cenšaties to panākt, bet vai tiešām mēs varam runāt par šādu kohēziju, par to, kā izturas pret cilvēkiem, kas atgriežas no eh, kara darbības? Uh, Liels paldies par šiem jautājumiem. Nu, atbildot uz jūsu jautājumiem priekšsēdētāji, jā, pastāv nopietnas bezprecedenta drošības apdraudējums. Mēs sākām strādāt pie šīs parādības 2012. gadā. Un būtībā tas tā kā tāds naftas pleķis pletās plašumā. Beļģija Nīderlanda, Dānija, Francija, tātad tās bija tās valstis, kas bija skartas Antverpenē, bija tāda emblemātiska lieta tiesā 2015. gadā 46 šarija for Belģiem locekļi tika tiesāti. Un šīs organizācijas ietek, ietekme ir bijusi milzīga uz mūsu darbu. Un tad šis uh, uh, plankums plaš, pletās plašumā un skāra visu Eiropas Savienību, ne tikai 6-7 sākotnējās valstis, jāsaka, tagad uh, būtībā visas valstis ir uh, šajā kartē attēlotas. Mm. Protams, iedzīvotāju blīvums ir atšķirīgs, musulmaņu kopienas lielums ir atšķirīgs, bet mēs nevienu negribam stigmatizēt. Musulmaņi ir arī upuri un arī viņi ir jāizsargā. Un tādēļ mums ir jās, jātiesā uh, šie noziedznieki. Uh, un um, tādēļ mums, mēs sekojam visām iniciatīvām, kas notiek vietējā, reģionālā, nacionālā līmenī, izvērtējam, kas ir efektīvi, kas nav. Un uh, mēs uh, būsim informēti par uh, šiem dažādiem pasākumiem, bet ir viena lieta, kas ir skaidra, ka veterāniem, vienai kategorijai veterāniem nekāda žēlsirdība mm, nav piemērojama atbildot eh, Čehijas deputātiem, mēs runājam nevis par idejām, bet par kriminālu noziegumiem, par krim, noziedzniekiem, kuri uh, izmanto reliģiju, lai izdarītu teroris, ar terorismu saistītus noziegumus, un to mēs konstatējām uh, eh, Briseles teroristu uzbrukumos. Uh, un tādēļ mums ir jārīkojas atbildīgi, jāapzinās, ka ir uh, steidzamības situācija. Un uh, atbildot Kirkopkungam, Kirkopkungam mēs uh, šī kopīgā pieeja jau nav pašmērķis, bet atvieglo mūsu darbu. Piemērs pēc uzbrukumiem Parīzē. Mums bija nepiet nepieciešami diva, divas stundas, lai sazinātos ar visiem operatīviem štābiem, lai viņus brīdinātu un uh, lai mēs varētu uh, pātrināt un veicināt juridisko sadarbību. Tādēļ arī šis um, sadarbības tīkls ir nepieciešams. Un 22. martā es uh, saņēmu informāciju no Bēļģijas varas iestādēm, un pēc pusstundas viss mūsu sadarba tīkls bija mobilizēts. Un tieši tā, pie tā mums ir jāstrādā. Un mums ir vē, jāveido uh, eh, Eirojust uh, nacionālās ko koordinācijas iestādes, to sadarbības tīklus, un terorisma jomā eh, mums ir pozitīvs piemērs, ka mums ir um, eh, specializētie prokurori iecelti dalību valstīs, kuri eh, strādā pie izmeklēšanas, izmeklējot uzbrukums Brīselē, uzbrukums Parīzē, un lai mēs ātri varam reaģēt, ja ir nepieciešama sadarbība izmeklēšanā jārisina juridiskās un tieslietu problēmas augstākā līmenī un arī um, tāpat šīs kopīgās izmeklēšanas grupas uh, pēc, pēc uzbrukumiem Parīzē uh, šī sadarbība attīstās ekspe, eksponenciāli ko mēs varam piedāvāt uh, praktisku atbalstu, tiesisku, juridisku atbalstu un finansiālu atbalstu, jo mums ir eksperti uh, Eirojust. Uh, jā, mēs pastāvīgi arī izvērtējam savu darba efektivitāti un mūsu, mēs esam tātad pārstāvēt mums ir pārstāvēja 28 valstu pārstāvi. Holmajers kundze, jā, gribu teikt, ka šis darbs ir būtisks mūsu uh, darba centrā ir nevis uh, cīņa pret terorismu, bet tiesiskums. Protams, ir tiesības eh, izteikties, pārvietoties brīvi, un mums kā prokuroriem ir Uh, tiesība, pienākums aizstāvēt tiesības uz dzīvību, un uh, mums ir jādarbojas uh, tiesiskā veidā. Un mums ir jādomā arī par profilaksi, nodrošinot apmācību, izglītību, arī pārvietošanos. Tātad mums ir liela atšķirība starp brīvu ceļošanu un ceļošanu eh, veicot eh, teroristiskas darbības, rekrutējot, apmācot, nogalinot cilvēkus, saņemot eh, ķilniekus un Ir arī žurnālisti, kas ir kļuvuši par ķilniekiem Sīrijā, un jautājums, kā savākt pierādījumus šajos gadījumos, un tas ir ļoti grūts uzdevums, un tādēļ mums ir jāstrādā pie šīm lietām, kā stiprināt sadarbību ar ne Eiropas Savienības valstīm tuvējo austrumu valstīm, Ziemeļāfrikas valstīm, Rietumu, Balkānu valstīm, Turciju. Pie šiem jautājumiem mēs strādājam pēdējo gadu laikā. Mums ir 28 korespondenti, un mums ir arī um, Norvēģija, Šveicas un ASV korespondenti, bet arī Turcijā, Rietum Balkānos, Tunisijā, nu kādēļ Tunisijā, tāpēc, ka jau ir uh, notikuši uzbrukumi Susā un Tunisā pagājuši gada un uh, bojā gājušie bija cilvēki, kuri vienkārši gribēja mm, izbaudīt brīvdienas Tunisijā mums ir uh, nepieciešama sadarbība ar uh, speciālistiem reģionā. Mēs nevaram tur tieši darboties. Un uh, mums šī sadarbība ir jābalsta uz likumu. Tagad arī mēģinām veidot kontakts ar Lībiju. Protams, šis uzdevums nav viegls un to nevar atrisināt vienkārši. Tas tam būs nepieciešams laika, bet mums jāapzinās arī to, ka ir jārīkojas ātri, ka ir steidzamība. Tāpat e, mēs e, strādājam arī ar jauniešiem, jauniešu aizsardzību, nepilngadīgo e, justīciju. Un ir arī lietas, kur iespējams apsūdzētos notiesāt aizmuguriski, jo ir, piemēram, tādi gadījumi, ka mēs uzskatām, ka kāds ir gājis bojā Sīrijā, un pēc tam izrādās, ka šī persona jau ir iesaistījusies uh, citas teroristu uzbrukuma plānošanā, un nemaz nav gājusi bojā. Un tas nozīmē, ka mums ir jāplāno izmeklēšana, mums ir specializēts uh, izmeklēšanas grupas nepieciešamas un sadarbība bet um, visām jānotiek likuma ietvaros. Un mums ir jākoncentrējas uz eiro just lēmumu 13. pantu par to, ka mm, mums jāsaņem regulāri informācija par uh, visiem noziegumu veidiem. Jā, Fosta kungs, mēs arī konstatējam, ka tā pastāv saiknes starp terorismu uh, un uh, nopietnu, nopietniem organizētiem noziegumiem. Uh, šeit ir runa par uh, kontrabandu, cilvēku kontrabandu, naudas atmazgāšanu. Tas nav nekas jauns. Tas nozīmē, ka mums ir jādomā, jāstrādā un jāatsakās no stereotipiem, jo nav nekādas uh, št, būtībā nu, uh, robežu šķirtnes starp teroristiem un noziedzniekiem. Viņi ir savstarpēji saistīti. Un, Kirkop kungs, jā, mums tiešām ir jāsadarbojas ne tikai starp dalību valstīm, jānodrošina informācijas apmaiņa un iespēja, uh, jānodrošina eiro just uh, Uh, īstenot koordinācijas darbu, bet mums ir jāsadarbojas arī ar Eiropolu, kas ir svarīgs mūsu partneris. Ir izveidots Eiropas pret terorismu centrs un uh, tā mērķis ir stiprināt sadarbību ar Eiropolu, un to mēs arī darām. Uh, Mēs esam, mums tagad ir ļoti augsts kvalificēts specializēts prokurors, kurš nodrošina kontakts ar Eiropolu. Un tāpat mums ir jāsako tam, kā tiek veikta, vākta izlūka informācija, jābūt ir tieslietu jomā koordinācijai. Es pateicos arī Grisbeks kundzei par uzdoto jautājumu. Nu, ja vairs nav laika, tad es tiešām pabeigšu tūlīt. Uh, teroristiem ir sadarbības tīkls, un mums ir arī nepieciešams savs sadarbības tīkls cīņā pret terorismu. Un uh, šis sadarbības tīkls mums arī ir uh, apliecinājis savu efektivitāti. Uh, Eh, ir notiesāti teroristi un šī informācija tiek izplatīta. Mēs uh, analizējam tādus uh, ļoti mm, redzamus gadījumus, kā, teiksim, Šarīfa ar Belžam vai nesenie tiesas procesi Spānijā, mm, notiek informācijas apmaiņa, tāpat eh, šāda sadarbība mums ir bijusi kibernozieguma apkarošanas jomā, un tas pats mums notiek cīņā pret terorismu. Paldies, priekšsēdētājs, paldies. Gribu teikt, ka mums ir daudzi jautājumi jāizskata saistībā ar drošības darba kārtību un cīņu pret terorismu. Un es domāju, ka eiro justu uh, loma ir sarežģīta un nozīmīga. Un uh, mums ir paredzēta virkne uzklausīšana par šiem jautājumiem. Uh, pateicos jums par uh, to, ko jūs darat un jūsu darba nozīmība vēl arvien pieaug, ņemot vērā nesenos notikumus. Un vēlreiz pateicos par jūsu prezentāciju. Paldies, kolēģi! Trijos mums būs uh, Libe un Sēde uzklausīšana. Paldies!